Nein, oh nein. Dear colleagues. Cienījamie kolēģi, cienījamie viesi, cienījamie apmeklētāji. Arī pārēdē un ārpus šīs brīnišķīgās ēkas ir 5 eh, pār 9 un vajadzētu sākt mūsu komitejas darbu. Intas komitejas darba īpaši sveic deputāts, kas ir ieradušies. Pirmais punkts darba kārtībā, protams, ir darba kārtības pieņemšana. Vai ir kaut kāds vēlmes mainīt darba kārtību? Tā nav. Līdz ar to darba kārtību pieņemšana ir viena izņēmuma. Pēdējais punkts, 24. Tas tiek atlikts, jo mūsu referents nevar būt šeit Domāju, ka jūs tam piekritīsiet. Otrais punkts ir eh, protokola pieņemšana kā parasti. Ja nav nekādi iebildumi līdz mūsu sanāksmes beigām, tad protokols ir apstiprināts. Sanāksmes vadītāja paziņojumi. Tas ir trešais punkts. 15. kārta par noliekumu notika Ženēvā. Jūlijas sākumā iespējams, ka šis darbs varēs tikt pabeigts eh, šī gada, līdz šī gada beigām, un tas ir labs signāls daudzpusējai sistēmai, Daži jau domā, ka tā būs mirusi, bet nē, tā dzīvo un pat strādā. Būs diskusijas par investitoru aizsardzības eh, nolīkumu starp Eiropas Savienību un Mjānmu. Un noteikti turpināšu sarunas par investoru aizsardzības vienošanos ar, ar komisijas piedarbu. Tomēr tas ir viss, kas uh, bija jāiekļauja Mēru Kasānas vadītāja paziņojumos. Ceturtais punkts uh, eh, pašlaik notiekošais trialoga sarunas. Tagad, diemžēl, nav, no, nenotiek šis trialoga sarunas. Sekretārs ļoti laimīgs. Šie trilogi tiešām ir problemātiski. Piektais uh, punkts, uh, jā, tas ir uh, tiešām brīnišķīgs un lielisks dokumentu akts, ir likumdošanas akts, ir tīpaši referenta dēļ. Tā ir statistika attiecībā uz ārējo tirzniecību. Mēs pieņēmām pirmā lasījuma pozīciju parlamentā martā. 2014. gadā un uh, uzsākām trialogu ar uh, padomi. Un mēs piekritām tekstam un norādījām, ka padome nebija spējīga pieņemt uh, trialoga rezultātu. Pat prezidents to atbalstīja, ir īpaši jautājums par ekspertu dalību valstu un Eiropas parlamenta ekspertu līdzdalību, kas strādā pie deleģētājiem un implementētajiem īstenošanas uh, aktiem, to padome nepieņēma arī pēc eh, šīm formāliem sarunām. Pat, eh, kad eh, pagājuši gadu decembrī tika pabeigta šī starpinstitūcija vienošanās, protams, ka institūcija vienošanās īstenošana šajā dokumentu kopumā bija jānodrošina, nu, tas arī tika izdarīts. Teksts tika pieņemts INTA 21. aprīlī un padome pieņēma pēc diviem mēnešiem, 16. jūnijā, pirmā lazījuma pozīciju. Apmēram divus gadus pēc mūsu pirmā lasījuma. Kādreiz, protams, notiek īpaši lēni, bet tomēr es strādāju pie šī dokumenta un es ieteiktu, kā Inta pieņem padodas nostāju bez jebkādiem grozījumiem, jo patiešām tas ir trialoga rezultāts. Un um, mums izdevās iekļaut uh, parlamenta pozīcijas, un kā jau pieminēju, starp institūciju vienošanās uh, sakrīt, un starp institucionāla vienošanās ir ieviesta. Tādēļ mums vajadzētu to pieņemt bez jebkādiem grozījumiem. Vai kāds vēlas izteikties par šo dokumentu? No, that's... Nav. Tas ir pārsteigums man. No komisijas puses? Nē. Neticami. Šādā svarīgā un augsta līmeņa likumdošanas aktā un nav nekādu diskusiju par šo, kurā parādītos dažādi viedokļi. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir šodien līdz sešiem. Mēs vēlamies balsot rīt par šo brīnišķīgo dokumentu. Tad mēs varam pāriet pie sastā punkta. Tas ir atcerams ITRI komitejai par eh, informācijas apmaiņas mehānismu par starpvaldību noliekumiem nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un lēmuma atcelšana. Vēlos uzreiz dot vārdu referentam Bensenkungam. Paldies, tas ir atzinums kas ir izstrādāts ITRE, tur es arī esmu dalībnieks. Līdzīgi kā man kolēģi Rūpniecības komiteja, es iesaku, ka mēs atbalstām komisijas nostāju. Mēs redzējām, ka dalību valstis ir veikušas sarunas, panākušas vienošanās ar trešajām valstīm. Un uh, izrādās, ka tās, izrādās, ka tās nav atbilstoši Eiropas Savienības likumiem. Un uh, ir lēmums, ka šādas uh, nolikumi ir jānovērtē pret pēc to pieņemšanas, bet komisija iesaka, ka e, šie līgumi jānovada pirms šie līgumi var ir noslēgti. Domāju, ka tas ir pamatoti. Ir svarīgi, ka Eiropas Savienības uh, e, dalībvalstis uh, e, rīkotos uh, vienoti. Mēs redzam, kāda dinamika ir tirdzniecības politikā. Mums vajadzētu vairāk strādāt kopā, 27 individuālām dalību valstīm. Mans ieteikums ir, ka INTA atbalsta komisijas nostāju, ka mums vajadzētu eksante vērtējumu par starpvaldību noliekumiem. Mums vajadzētu atbalstīt eh, mērķi, tvērumu, kādu iesaka komisija, kas uh, runā par uh, starpvaldību noliekumiem nesaistošiem aktiem uh, attiecībā uz gāzes un elektrības uh, tirgu. Man ir uh, iesaku uh, ieteikums uh, arī šim tekstam un vēlos arī šeit iekļaut kolēģu ieteikumus. Mums vajadzētu šeit stiprināt Eiropas Savienības kompetences šeit tirniecības jomā. Jā, dalībvalstīm būs šī izšķirošā loma Mēs um, šeit uh, jāraugās, kādas ir īpašnieku struktūras. Piemērs no manas dalība valstis. Vairāk kā 50% no enerģijas tirgus nosaka Dānijas valdība, un ja komisija novērtē dalībās nolīkumus ar trešajām valstīm, jo tā tomēr ir Eiropas pilsoņu būtiska interese. Uh, kā sasniegt enerģētikas mērķus, kā panākt eh, enerģētikas savienību un eh, enerģētikas piegādes drošību. Ja nolīkumos ir ieslēgti punkti, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pilsoņu interesēm un Eiropas Savienības kopīgajiem interesēm, domāju, ka komisija var palīdzēt eh, dalību valstīm veidot labāku vadības sistēmu. Tas ir gan Eiropas pilsoņu, gan arī investoru interesēs un tad viņiem būs lielāka investīcija drošība. Paldies! Lies paldies Bensena kungam, mūsu referentam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais Dantī kungs, sociālistu un demokrātu vārdā. Grāci, pris. Paldies, priekšsēdētāji kungs, atvainojiet, ka ierados ar kavējumu. Bet šorīt tiešām ļoti daudz darām. Es pateicos uh, referentam par uh, atzinumu. Es iesniedzu grozījumus un par daudz ko esam jau vienojušies par uh, eh, eksāante kontroli, ko veiks komisija. Es esmu par šo dubulto pieeju. No vienas puses ir jāveicina lielāka koordinācija starp valstīm enerģetikas jomā, jāstaprina komisijas loma, jo komisija nodrošina tieši atbilstību starp valdības līgumiem. Uh, un atbilstību ar uh, Eiropas Savienības līgumiem. Tad arī ir nepieciešams uh, uh, strādāt šajā jomā, lai arī te ir galvenokārt atbildīgs dalība valstis. Komisijai būs jāgarantē mm, informācijas pārvildība, informācijas tiek uzskatīta par delikātu. Tas ir tā, piemēram, jau noteikti tagad gadījumā komisija ved sarunas par starptautiskiem uh, tirzniecības nolīgumiem. Jāgarantē atbilstība šiem līgumiem ar Eiropas Savienības tiesībām. Un tad arī tas viss ir jāizdara termiņos, lai neradītu dažādas šķēršļus, kas varētu apdraudēt līgumu noslēgšanu. Komisijai uh, arī ir jāsniedz savu palīdzību, tas ir cieši jāsasaista ar dalību valsts uh, lūgumu un gribu pēc šīs palīdzības. Uzskatu, ka dažas lietas, kur tiek runāts par uh, izvērtējumu, um, šai sakarā es arī esmu iesniedz grozījums, šī lēmuma izskatīšana ir neliels, bet svarīgs solis uz priekšu, lai harmonizētu uh, aktivitātes enerģetikas jomā, lai nodrošinātu lielāku saskanību starp enerģētikas politiku, komerc politiku, iekšējo enerģētikas tirgu konkurenci šajā nu, nozveiks fundamentāli svarīgi. Paldies! Lielas paldies Dantie kungam. Nākamais runātājs. Anreferents ir Šalca kungs. Nē, Zahradie kungs arī ir klāt. Lūdzu, paldies priekšētētē. Jā. Yeah. Tas patiešām ir būtisks dokuments, kas eh, attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības eh, enerģētikas politiku, bet arī uz citām politikas jomām, arī uz citām Eiropas Savienības tiesību jomām, piemēram, iekšējais tirgus, eh, publiskais iepirkums, tirniecība un mūsu komitejas atzinums tādēļ ir īpaši svarīgs. Ņemot vērā arī to notiekošās sarunas arī pie dažiem tirzniecības nolikumiem, kas iekļauj enerģētikas sadaļu, piemēram, TTIP vai arī brīvās tirzniecības nolikumu ar Filipīnām. Mums arī jāatzīst, ka ir tāds politisks jūtīgums šajā jautājumā vērojams. Ir arī atšķirības starp dalībvalstīm, cik lielā mērā vajadzētu palielināt caurskatāmību un cik lielā mērā ir tiešā veidā jāiesaista komisija sarunās. Mums ir jāņem vērā arī, ka ir atšķirīgi viedokļi un jāmēģina atrast eh, kompromisu starp dalībvalstīm. Atzinuma projekta gribētu norādīt tikai pāris aspektus. Ja pareizi sapratu referentu, viņa viedoklis ir, kā ieteiktais eh, lēmums ne, neiekļaus eh, normas uh, Uh, starp privātiem līkumiem, bet uh, tas attiecas tikai uz starpvaldību līkumiem, līkumiem starp uh, privātām uzņēmumiem, tas attieksies uz citu likumdošanas aktu. Un tas īpaši kaut kas ļoti vēlētos atbalstīt šādu pieeju. Tāpat es arī piekrītu, ka dalībvalstīm vajadzētu paziņot par šādiem līkumiem, jo dalībvalstis um, brīvprātīgi piedalās kā puse. Jā, es uh, ar interesi un ar prieku gaidu sadarbību starp uh, referentiem un ēnu referentiem, un es domāju, ka varēsim atrast kopīgu kompromisu starp dalībvalstiem par šiem jautājumiem. Lies paldies, paldies, un tagad šauca kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī Uzskatu, ka tas ir svarīgs dokumentu kopums. Eh, un nākamajā laikā varbūt, ka visi nolikumi tiks pārbaudīti, arī šeit tiks pārbaudīti attiecībā uz enerģētiku. Mēs šeit runājam par enerģētiku un par izēvielām, un tam ir jābūt eh, tādam jautājumam, kas respektē informāciju, viedokļu apmaiņu un jāraugas arī, kas ir tirniecības aspektu. Un tas ir jāizvirza centrā dokumentam, un es atbalstu šādu pieeju un uh, atzinuma projektu no mūsu komitejas. Vajadzētu nodrošināt, ka mēs nākotnē būtu droši priecība, uh, kā piemēram attiecībos CETU un TETIP, uh, kurā arī ir sadaļas par enerģētiku. Ir nepieciešams nodrošināt informācijas apmērs ar visām dalībvalstīm gribētu pievērst uzmanību tam, kas ir iekļauts dokumentos. Ja mēs jau šeit esam norādījuši subsidētās eh, principu, tas nozīmē, ka jā, starptautiskais noliekums ir eh, skar gan arī Eiropas Savienības atbildība par enerģētikas politiku, tam ir jābūt eh, kombinētam ar nepieciešamo viedokļu apmaiņu un ir jāiekļauj arī šie viedokļi un demokrātiskās tiesības. Thank you lēmumu pieņemšanai reģionālā līmenī, kāds ir pašvaldību un pilsētu intereses enerģētikas jomā arī nākotnē. Un tas ir jāņem vērā arī komisijai, kad tā uh, strādā pie starptautiskā noliekuma noslēgšanas starptautiskā sakarā. Un es ceru, ka būs arī vēl ciešāk sadarbība starp referentiem un ēnu referentiem. Paldies, Būhner kungs. Lies paldies. Man un manai grupai ir ļoti svarīgi, ka, lai starpvaldību noliekumi enerģijas jomā no vienas puses būtu saskaņots ar Eiropas Savienības likumiem un arī ar enerģijas savienības eh, mērķiem. Vēlētos vienkārši atbalstīt to, ko tikko teica Šauca kungs. Mēs tādēļ atbalstām grozījumus 1 un 4 ko iesniedz kolēģis Bensens, kas norāda uz strateģisko nozīmi enerģētikas savienībai. Mēs atbalstām arī 5. un 6. grozījumu, kas attiec uz tirniecības nolikumiem. Problēma, kas tikko kā tika pieminēta, ir jautājums par to, kā attiekties pret privātiem uzņēmumiem. Šeit bieži vien ir sarežģījums proti, ka, ja kaut kas tiek, eh, notiek kā privāta uzņēmē darbība, uh, tad eh, varbūt valsts eh, ir eh, vairākuma akciju turētāja vai valstī ir nozīmīga loma, tas tomēr ir jāņem vērā. Gribētu norādīt šeit uz otro grozījumu. Jautājums, manuprāt, šeit ir diezgan jūtīgs. Mēs tikko kā piedzīvojam krīzi, varbūt tas ir par daudz teiks, bet vismaz parādās jautājums attiecībā uz to, ko Eiropas Savienībai vajadzētu atsevišķās dalībvalstīs darīt. Īpaši svarīgi šeit ir subsidaritātes princips. Domāju, ka šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā dokumentā, un uh, mēs uh, grasāmies to ņemt vērā. Es priecājos par uh, to, ka būs konsultīva sadarbība ar referentu un citiem referentiem kā mēs kopā strādāsim pie šī tēmata. Lies, paldies, paldies. Un tagad Ingmāram vārds. Eh, gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta a la comisión. Paldies, priekšsādātāji. Man ir viens jautājums komisijai. Jā, ļoti labi, ka ir eh, šī eksante izvērtēšana pirms tiek parakstīts līgums starp dalību valsts un trešajām valstīm, bet ne tikai attiecībā uz gāzi vai citu enerģētikas sektora aspektu. Kādēļ esat aprobežojušies tikai ar gāzi? Thanks a lot. That would be my question. Jā, nu tāds būtu arī mans jautājums. Saka priekšētāji, lūdzu, Digi Energy, var atbildēt? Good morning. Um, the commission... Labrīt! Komisija pateica priekšsēdētājiem, referentam, referentiem par jūsu interesi. Mēs arī pateicamies jūsu atbalstu, par jūsu atbalstu. Komisijai šis lēmums ir ļoti svarīgs enerģētikas savienībā, lai tiešām būtu saskanība enerģētikas politikas ārējā dimensijā. Te pilnībā piekrītam arī tam, ka saskanība Un šo līgumu atbilstībā Eiropas Savienības tiesību aktiem ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus saskanību. Mēs ar interesi arī pieliksim jūsu jautājumus par to, kā labāk um, strādāt ar komerc līgumiem, kas ir saistīti ar uh, šo. Un par to arī runājām iekšēji. Mums arī jāskata, kāds ir juridiskais pamats. Uh, atbilstīgi 194 pantam līgumām. <clears throat> Tad arī mēs ar lielu interesi arī piefiksējām jūsu jautājumus par termiņiem. Jā, komisija ir iecerējusi uh, procesu organizēt pēc iespējas raitāk. Nu, protams, ņemot vērā arī to, ka ir nepieciešams kolēģijas lēmums, tas arī ir jāpaņem, jāpaturprātā, tad, kad runājām par izvērtēšanas darba grafiku. Vēlreiz liels paldies komitejai par ļoti lielu atbalstu, ko mēs izjūtam no jūsu puses un esam gatavi arī palīdzēt uh, jums un atbildēt jautājumiem. Uh, can... Varbūt jūs varētu padziļinātāk atbildēt uh, uz, uh, par, uz dažādām jautājumiem par dažādiem enerģiem, kādēļ tieši gāze un tikai gāzi. Yes, um, in the, in the proposal. Jā, komisijas priekšlikumā jūs redzēsiet, ka mm, te ir visas, uh, precīzi izņemot uh, kodola enerģiju, tas ir Euratum līgumā. Komisija uzskata, ka ļoti svarīgi tieši nozigt gāzi, jo problēmas, ar ko saskārāmies iepriekš, starptautiskajos līgumos, tam mums bija tieši problēma ar gāzi, bet ir arī problēma ar naftu arī nafta ir ļoti svarīga. Nopietnas kandidāts eksante novērtējumam. E, elektrības jomā arī te ļoti svarīgi e, redzēt, ka nākotnē būs lieli infrastruktūra projekti, kur būs nepieciešams atbildību nolīgumu. Uzskatām, ka jā, eksantē novērtējumam jātiec uz pilnīgi visām šīm uh, precēm. Paldies, un tagad vārds atkal atzinam sagatavotājam Bensen kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos uh, visiem ēnu referentiem par lieliskajiem komentāriem un var apsolīt no savas puses, ka sarunas noteikti būs labas, arī nonāksim pie laba rezultāta, kas apmierinās šo komiteju. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15 jūlijas 6 vakarā. Balsošana notiks 26. septembrī. Un tagad pārējām pie septītā punkta. Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi un gāzes glabāšanu. Bet problēma ir tāda, ka referents nav ieradies. Bet ir aizstājies. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mūsu atzinuma sagatavotājs atvainojas, jo viņš nav varējis ierasties šodien. Viņš mani aicināja jūs iepazīstināt ar šo failu. Es nolasīšu viņa prezentāciju tekstu. Tāms kungi, vēlos jūs iepazīstināt ar atzinumu par Eiropas Savienības stratēģijas attiecībā sasrūdināto dabasgāzes un gāzes glābāšanu. Gāze spēlē svarīgu lomu Eiropas Savienības enerģētikas sistēmē. Un gāze joprojām arī būs uh, viens no svarīgākajiem uh, instrumentiem, lai pāriet uz ekonomiku, kur maz tiek izmantots uh, ogleklis. Pieprasījums pēc gāzes palielināsies, jo pieauga arī iedzīvotājs skaits. Tagad uh, gāze veido tikai 10% no importa, taču gribu atgādināt, ka enerģetika ir uh, pamattiesības, mums vajadzētu apkarot arī trūkumu. Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu arī neatkarīga gāzes piegāžu jomā, ne tikai no drošības viedokļa bet arī, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Mēs to varam sasniegt tikai, ja daudz veidosim piegādes avotus. Tā mēs varētu izmantot LNG. LNG var būt ļoti alternatīvs risinājums tradicionālajiem kurināmajiem, samazināt to arī CO2. Jau tagad LNG tiek izmantots eh, transporta jomā, taču mēs varam arī uh, vēl daudz veidot šo piegādi arī izolētām teritorijām un salu teritorijām. LNG ir tīrāk salīdzinot ar dīzeli, naftu. Tas arī LNG ir arī uh, lētāks. To var vienkāršāk uh, arī uh, uzkrāt, uzglabāt, pareizāk sakot. Uh, Tirdzniecības nolīgumos par TTIP ir iekļaut arī enerģētikas sadaļas. Mūsu loma ir nodrošināt Eiropas Savienības apņemšanos cīņu ar klīmata izmaiņām. LNG var, LNG var būt ilgspējīgs risinājums. Taču, lai būtu ilgspējīga LNG ražošana un patēriņš, ir jāuzlabo vēl infrastruktūras Visā Eiropā jānodrošina piekļuvu gāzei. Ir jāpieliek punkts enerģijas izolācijai. Tas viss ir arī jāskata tādā sakarā, ka arī Tirzniecības komiteja strādā ar šo jautājumu un arī tad sagaidu ciešāku sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Liels paldies! Vārds ēnu referentiem. Kelly kunga nav. Vai kāds ir no ETP? kurš eh, aizstāja Kelly kungu. Es un D. Kostas kungs. Paldies! Vispirms es vēlos pateikties referentam, eh, ref, pareizāk sakot, referenta aizstājējiem. Šis ir ļoti labs sākums mūsu turpmākām diskusijām. daži punkti, kas ir svarīgi. Vienlīdzīgi piekļuvēja uh, pieejamai enerģijai pilnīgi visiem un arī jācīnās pret enerģijas trūkumu. Tad uh, tās, ka Eiropas Savienība ir otrs lielākais uh, um, LNG importētājs pasaulē tad tas nozīmē to, ka ir steidzami Eiropas Savienībai ir jāattīsta savi enerģētikas avoti, piemēram, enerģē, dabasgāzes iegūs arī kādas ir Kiprā. Tad arī ir jāizstrādā termināli LNG ražošanai vidusjūrā, kā arī jau jāizmanto Eģipts, Izraels un Libānas uzkrājumi. Tas veicinās arī tirdzniecību plašā mērā. Treškārt, LNG un gāzes uzglabāšana ir ļoti svarīga, lai izvairītos no atkarības no viena enerģijas piegādātāja, lai nu, nodrošinātu enerģijas daudzveidību, lai būtu arī šī drošība. Tādēļ jāveicina dabas gāze, LNG uzkrājumu vietas ir jāizveido Vidusjūras un Baltijas jūras reģionos. Tas, ka LNG gāzes um, krātos ļoti svarīgs Eiropas Savienībām, ir uh, jāpieliek punkts enerģijas izolācijai, jeb kurā reģionā un valstī. Tad ir arī nepieciešams atbalstīt uh, mazāk aizsargātās vairākās valstis, lai varētu daudz veidot piegādes ceļus un avotus, lai tas viss arī būtu vides, vidē draudzīgi, pēc iespējas lētāks, lai arī būtu šīs opcijas, kā arī pie, nodrošināt ilgspējīgāku piegādi valstīm, kas ir vissliktāk savietots ar pārējiem reģioniem. Tad arī jāsadarbojas ciešāk ar starptautiskajiem partneriem, starptautiskajā līmenī, lai šīs tirgus būtu pēc iespējas caurskatāmāks. Tālāk es jāspēlē aktīvāk loma arī starptautiskajā diplomātijas jomā. LNG reicināt arī cilvēktiesības, starpsavienojumus un visbeidzot. LNG eksporta valstīm ir jāpiemēro atbilstīgi vides standārti šīm valstīm ir arī jāievēro visi drošības normatīvi. Paldies! Dojas Elija kungs, EKR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Divas lietas. Politisks, ģeopolitisks jautājums. Tas, ka ir Eiropas Savienībā dalība valstis, īpaši Baltijas jūras reģionā, arī centrāla austruma Eiropas daļā, kā arī dienvidu austruma Eiropā. Valstis, kas ir atkarīgas no viena enerģijas piegādātāja. Tādējādi šīs valstis ir arī nu, pakļautas piegādes pārāvumiem. Šīm valstīm ir ātri jādaudzveido. Ja, Uh, enerģijas piegādes avoti, LNG, tiešām varētu būt ļoti labs devums ceļā uz uh, daudzveidību. Tas būtu pirmais. Tālāk vidustermiņā, ilgtermiņā Eiropas Savienības stratēģijai jānodrošina droši paredzama piegāde LNG vajadzētu samazināt atkarību no viena tranzīta punkta un atmazināt atkarību no viena piegādātāja, lai netiktu kropļots tirgus. Tālāk, es domāju, ka mēs arī visi ļoti labi zinām, ka mājasēmniecības un uzņēmumi joprojām rēķināsies ar LNG stabilu piegādi. Uh, neatkarīgi no centieniem dekarbonizēt Eiropas Savienības enerģētikas tirgu, un, bet tas, protams, ir ilgtermiņa mērķis. Tad, nu, ņemot to visu mērā, Eiropas Savienībai jānodrošina lielāka saskanība starp enerģētikas politikām un tirdzniecību. Jāmeklē jauni partneri arī Centrālā Azijā, Ziemeļā Afrikā un ASV enerģētikas tirdzniecība gan netiek atrunāta uh, daudzpusīgā līmenī. Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķiem jābūt uh, normatīvu izstrādēji. ideālā gadījumā, lai visa šī sadarbība notiktu PTO pārādzībā. Lielas paldies! Paldies jums! Buhner kungs! zaļo vārdā. Vielen dank. Paldies. Man, man un manas grupas vārdā vēlos izteikt atbalstu mm, šim atzinumam. Jāizvērās no kurināmā, no fosilā kurināmā, kur nu varam, nu, tāpēc eh, tad ar, zinām, skepses daļu jāizvērtē tas enerģijas miks. Uh, kas būs pieejams nākotnē, par kuru runā arī referents savā priekšlikumā. Komisija gan ir pārvērtējusi gāzes pieprasījumu nu, jau vairāk gadu laikā pēc kārtas, to arī kritizē eksperti, ņemot vērā mūsu klimata un vidas mērķus, vajadzētu vēl koriģēt mm, parametrus, eh, pēc kuriem tiek aprēķināts eh, gāzes pieprasējums. To lūdzam arī izcelt atzinumā. Eh, tad jāskatās arī uz proporciju starp cietas un sašķidrinātās gāzes izmantošanu. Mm, tie ir tehniski, tie ir tehnisku iemeslu dēļ uh, te vienmēr paliks uh, ievērojama cenu plaisa. Un uh, to ņemot vērā, tētipu uh, palīdzību um, mēs uh, aizvien vairāk uh, sākam domāt par uh, frākingu, mm, kas man personīgi šķiet problemātiski. Tad gāzes ieguves standarti Tiem jāatbilst Eiropas standartiem. Mm, nevar būt tā, ka mēs importējam gāzi, ko, piemēram, mm, ieguva ar frak fracking metodi, kas uh, mūsu valstīs uh, nebūtu bijis iespējams. Tad norādīšu arī uz to, pat jā, fracking mm, metode te netiek uh, īpaši izcelta, jāpieturas pie mūsu standartiem, mūsu metodēm. Uh, Un vēl viena lieta, šķiet, ka te mēs uh, zaudējam svarīgu iespēju, jo šobrīd ekonomika pieļauj tā kā apvienot elektroenerģiju un gāzi, to skatīt kopā zem atslēgu vārda uh, mākslīga dabasgāze, kas gan dīvaini izklausās, bet, nu, principā te runa ir par to pārpalikumu, uh, kas mums paliek izmantojot alternatīvās enerģijas un ko var ar attiecīgām iekārtām uh, transformēt gāzē. Un um, tās to lielas. Uh, firmas, lielie uzņēmumi jau izmanto, jau pastāv attiecīgas tehnoloģijas, tas var nozīmīgi ietekmēt mūsu industriju, un tāpēc man šķiet, ka svarīgi to pieminēt atzinumā. Borelī kungs un tad Kelly kungs. First Mr. Borelli and then you. Grazie. Paldies, atvainojiet arī, ka es ierados ar nokavēšanos ņemot vērā, cik eh, centrāls ir šis jautājums un ņemot vērā ģeopolitisko kontekstu, domāju, ka mūsu komitejai ir jāiet tālāk par vienkāršu viedokļu apmaiņu. Tādējādi vēlētos arī sniegt savu uh, ieguldījumu un tad arī sniegšu, iesniegšu grozījumus. Šo jautājumu jau plaši ir izskatījusi Rītra komiteja, kurā dar, strādāju. Uh, Enerģētika ir ļoti svarīgs faktors mūsu attīstībai. Šodien enerģētikai ir arī centrālā loma ģeopolitikā, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā eh, grūtības, kādas ir mūsu kaimiņu valstīs. Eh, valsts, kas reiz bijušas stabilas, tagad tajās ir krīze. Un tas viss atspūgļus arī uz Eiropas Savienības enerģētikas eh, tirgu, kā jau to norādīja Uh, komisija. Tālāk ir nepieciešams arī uh, apzināt jaunās partnerības enerģetikas jomā, jāpārskata esošās partnerības, ar esošiem partneriem uh, jātīsta dialogs ad hoc partnerībām kas arī varētu mums būt ļoti izdevīgi. Trešais punkts, te piekrītam arī, ka jāsasniedz Eiropas Savienības mērķi vidas un klimata jomā. Uh, Nu, jāuzstājas enerģijas efektivitāte. Ļoti svarīgs uh, aspekts, lai samazinātu mūsu atkarību no dažādiem piegādātājiem, kā arī jāoptimizē patēriņš. Nu, šis jautājums nav tieši saistīts ar starptautisko tirzniecību, taču efektīvāk enerģētikas izmantošana tam noteikti būtu tiešāk ietekme uz mūsu vajadzībām, uz mūsu komets attiecībām. Kā bieži vien tas tiek minēts arī komisijas dokumentā, netieši tas ir arī e, ceturtajā punktā infrastruktūra jautājums fundamentāli svarīgs. Mēs ļoti labi zinām, cik infrastruktūra spēlē svarīgu lomu. Bet, lai izveidotu jaunus infrastruktūras projektus, ir nepieciešams investīcijas, un tas mūs satrauc. Vajadzētu drīzāk pārskatīt varbūt esošu infrastruktūru projektu potenciālu uh, jāveic eh, izvērtēm, gan runājot par uh, gāzes vādiem, starp savienojumiem, tā tālāk. Tā tad jāuzlaboja esošā infrastruktūra un nevis jārada jaunas. Līdz ar to nevajadzētu pār zemu novērtēt ietekmes novērtējumus uz vietējām sabiedrībām iedzīvotājiem, lai viņi arī piedalās lēmumu pieņemšanā. Uh, tirgus optimistiskie rezultāti varētu novest pie tā, ka ir pārāk daudz infrastruktūra projektu. Un beigās varbūt tas patēriņš nemaz nav tik liels. Domāju, ka arī citi jautājumi ir jāskata caurskatāmība, startautiskajās sarunās, enerģētikas jomā. Uh, Tad arī uzmanība jāpievērš izolētajām valstīm un teritorijām. Un piektajā punktā arī minētais šīs dekarbonizācijas ceļš jāsamazina mūsu atkarību no fosīlēm enerģijas avotiem, jāveicina atjaunojama enerģijas avot. Paldies! Paldies, Kelikungs! ETP vārdā. Paldies priekšsēdētāji, atvainojiet, ka iedos novēloti. Ja Eh, tikos ar vēlētājiem, ka ir satraukti par savu nākotni pēc Brexita. Nu ko, es pirms vēlos apsveikt referentu par ļoti labo pirmo teksta versiju. Es domāju, ka nākamā mēneša laikā mums izdosies izstrādāt labu atzinumu. Jaunais gāzes tirgus ātri attīstās. Te ir eh, ļoti svarīgas eh, liels iespējas, īpaši jau Eiropai. Uh, par enerģijas drošību, gan runājot, gan arī par to, ka uh, cenas varētu stabilizēties. Uh, Starptautiskā stratēģija šeit ir ļoti svarīga, piekrīt ziņotājiem par to, ka tirdzniecībai ir jābūt, jāspēlē svarīga loma, lai um, varētu tiešām runāt par enerģijas piekādas drošību. Enerģijas uh, tirgus uh, ir uh, jādaudzveido efektīvi jāaiz, jā, jāizmanto jā, arī Eiropas uh, potenciāls. Vietējais uh, ražojums ir samazinājies par 9%. Tādēļ jā, mēs esam palielinājuši importu. Tas ir liels bažas. 2015. gadā 41% no mūsu gāzes importa uh, Eiropā nāca no Krievijas, 7% Mēs vairāk importējam no Krievijas, ne 15. gadā salīdzinot ar 14. gadu, un tas viss ir par spīti sankcijām. Nepieciešams ir attālināties no šīs atkarības, neatkarīgi no tā, kā mēs uh, raugāmies uz Krieviju, kā piegādātāji, vienkārši Eiropa ir nekonkurēt spējīga. Mums Ir, piemēram, jāskat Polija kā piemērs, kur eh, tiek izmantots LNG, LNG lai samazinātu atkarību no viena piegādātāja. 4,9 miljonu, miljonu kubika eh, centimetru. Tādējādi var eh, Polija nodrošināt pati sev nepieciešamo piegādi un samazināt atkarību no Krievijas. Īrija, piemēram, man valsts līdz 15. Eh, decembrim. Mēs bijām atkarīgi no vienas apvienotās karalistēs gāzes piegādes vada. Taču tagad um, ehm, LNG būtu jāapdomā kā ļoti svarīga opcija, lai mēs, pilnī, lai mēs nebūtu atkarīgi no trešās valsts. Brexit seks joprojām ir aktuāls. Uh, Tērāk arī konveģents starp Āzijas enerģijas tirgus cenām. To nevajadzētu par zemu novērtēt. Tas viss rada milzīgu starptautisko tirgu ar spiedienu samazināt cenas. Palielināt tirzniecība Eiropas Savienībā ir jāpalielina savu konkurētspēju. Tad arī uh, enerģijas krātuves ir ļoti svarīgas, tās ir jāīsteno, jāpalielina atjaunāmās enerģijas avotu izmantošana. Gāze spēlē svarīgu lomu mūsu enerģētikas sistēmā arī vidustermiņā. Tai jā, laicīgi jāsvērt enerģētikas stratēģija. Gāze ir tilts starp uh, oglekli un atjaunojamo enerģiju avotiem. Uh, ņemot vērā arī klimata izmaiņas, ir jāiet atjaunomo enerģiju virzienā, taču tas nenotiks vienā dienā. Mēs varam ietaupīt arī emisiju jomā. Arī cenas pozitīvi mainījušās salīdzinot ar ogli. Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumos ir uh, jārunā par šo arī tītipi. Šeit labs piemērs 12,2 miljoni kubikmetri eksporta kapacitāte projektiem um, arī ASV. Jāizmanto viss iespējamais potenciāls. Šīs papildu, šī papildus piegāde varētu pozitīvi ietekmēt Eiropas gāzes cenas. Šī tītība daļa īpaši būtu nopietni jāizskatam tieši mūsu konkrētas spējas palielināšanai. Visbeidzot, efektīva infrastruktūras izmantošana būs svarīga, noslēdzot uh, kopīgos uh, interešu enerģētikas uh, projekts, ir jāizstrādā jauni projekti, lai būtu labi funkcionējuši Eiropas Savienības enerģetikas tirgus. Daudz no šiem projektiem ir uh, vēl jāizteno, jāpieņem gala investīcijas lēmumi. Lai no tā visi iegūtu Eiropas Savienību noslēgumā, pateicos ziņotājiem par darbu un arī sagādāt sadarbību visām grupām. Pie visiem šiem jautājumiem patiesi. Thanks a lot, Mr. Kelly. Paldies, eh, Kelly kungam, tagad Šolts kungs. Paldies priekšsēdētājiem, di divi aspekti, kas man personīgi svarīgi. Runājot par ģeopolitiskiem aspektiem. Varam daudz runāt par to, ka eh, esam atkarīgi no Krievijas importiem un uh, ko darīt, lai to daudz veidot, bet uh, jārunā arī par tirzniecību, jārunā par cenām. Runāt par cenu veidošanu, jāskatās vairāk uz sociālo un vidas dimensiju, transporta bilanci ir jāierēķina šajās pārdomās. Tad, ja mēs nenonāksim pie tādas godīgas cenu veidošanas, tad ar enerģijas miksu mēs eh, paši sevi krāpsim. Otra lieta. Mm, mums ir nepieciešamas reģeneratīvas enerģijas vairāk. Vēlos norādīt uz komisijas pētījumu par eh, sašķidrināto gāzi un termināliem Eiropā. Tiek runāt par kruīza kuģiem un ostām, kur uh, tie piestāji. Uh, ostas vēlas paredzēt uh, ārējo enerģijas, energoapgādi, kas būtu lētāk pār gāzes vai citu energoavotu izmantošanu kuģiem. Un tas samazinātu arī emisiju uh, saražošanu, īpaši ostos, ar ko attiecīgas valstis tiek arī uh, noslogotas. Un manā vēlēšana apgabalā notiek in ļoti intensīva diskusija par to, vai ostos um, mums būtu nepieciešams sašķirinātās gāzes spēkstācijas, lai uh, apgādāt kuģus ar šo ārējo enerģiju, vai arī uh, te būtu jāparedz tieši uh, strāvas pieslēgumi. Un tad runa ir arī par alternatīvu enerģiju Hamburgā. Uh, vairāk iestājas par sašķelinātās gāzes termināli Rostokā runā. Ka tomēr tādu, tādu kontinentālo gāzi, um, enerģijas pieslēgumu izvēlas uh, tiešo pieslēgumu, jo uh, to uzskata par ekoloģiskāku un lētāku versiju, bet tam vajadzīgs vairāk laika. Uh, lielas rēderies atkal argumentē ar paraugu praksēm, par pašapgādes aspektiem, un īstenībā neko nepasaka par pamatjautājumu. Un tāpēc uh, šeit es teikšu tā, runājot par šo atzinumu mūsu komitejas atzinumu, jāņem vērā arī šādi praktiskie aspekti, kas ietekmē cilvēkus uz vietas. Nu, līdz ar to tas pamatmērķis ir droša energo apgāde, izmantojot alternatīvu enerģiju un aprēķinot, uh, kāds varētu būt pieprasījums un kā to arī apmierināt. Paldies uh, un tagad Ingmāra. Paldies priekšsādātājiem. Visam esi, uh, visi esam uh, viensprātis, ka Eiropai vajadzīgs modelis, uh, kas balstās uz uh, alternatīvu enerģiju. Tad tas ir tāds pamatmērķis, bet uh, nevēlamies izslēgt uh, nekādas. Uh, citas iespējas. LNG ir šeit ir viena tāda iespēja, un ekonomiskas diplomātijas ietvaros var uz to norādīt arī vienošanās. Mums ir labas iespējas uzglabāt LNG, to transformēt atkal gāzes stāvoklī. Tas arī ir iespējams. To var izmantot uh, jūrniecības nolūkiem. Tas ir kuģu. Um, kā kuģu degviela. Un um, manā vēlēšanu apgabalā viena pasažieru kuģi jau pārbūvēja, lai transportētu LNG. Tā kā to var izmantot uh, kā tādu transportēšanas um, um, degvielu. Paldies, komisija lūdzu. Paldies. Tā mums bija svarīga diskusija. Ko ņemsim vērā, veidojot turpmāko nākotnes politiku. LNG tiešām ir svarīga loma, lai uzlabotu drošas piegādes un konkurētspēju. Vēlamies uzlabot daudzveidību, īpaši ievainojamos reģionos, kā teiksim, Dienvidu, Austrum Eiropa, Baltijas valstis, um, dienvidu pussalas, un um, te, protams, nepieciešams parūpēties par uh, attiecīgo infrastruktūru iekšē tirgu. Un piekrītam, vajadzētu aplūkot esošo infrastruktūru un tad uh, rūpīgi atlasīt to infrastruktūru, ko varam izmantot, kas ir um, stabila un dzīvotspējīga par uzglabāšanu. Jā, pārliecinās ka uzglabāšana arī var konkurēt. Par to daudz neizskanēja, bet uh, tas ir svarīgi piegāžu drošībai. Jā, piegāda nevar notikt, ja notiek kāda avārija vai neparedzēts notikums. Un nu, tad nepieciešama caurskatāmība enerģētikas tirgu parakstot uh, eh, daudzpusējus bilaterālos vienošanos. Mēs arī atbalstām klimata mērķus, uh, par kuriem tika panākta vienošanās Parīzē. Vēlamies koncentrēties uz alternatīvu enerģiju un gāzi un LNG uzskatām par pārējais posma energo avotiem, kas tomēr ir nepieciešami, kamēr uh, varēsim uh, daudz plašāk izmantot alternatīvu enerģiju. Izskanēja arī e, jautājumi par gāzes pieprasījumu prognozēšanu Eiropā. Mēs sagaidām samazinājumu gāzes patēriņā nākamā gada laikā, nelielu samazinājumu, bet runājot par um, pašmāju ražošanu, arī ir vērojams uh, samazinājums. Tāpēc mums droši vien būs jāimportē tādi paši daudzumi kā iepriekš. Mm, tāpēc runāt par neatkarību un daudzveidošanu LNG mums paliek ļoti svarīgs aspekts. Un viena pēdējā piezīme. LNG sasaista kontinentu un tus, un uh, uh, globālajā tirgu kontinenti ietekmē viens otru. Tikai, ja mums būs caurskatāms enerģētikas tirgus, tad uh, būs pietiekami labs elastīgums, lai izvarītos no uh, iztrūkumiem, no deficītiem gāzes apgādē. Par to mums jārunā ar partneriem, ar uh, piegādātājiem, ar patārātājiem. Un tieši LNG kontekstā vēlamies runāt ar ASV, Japānu, Kanādu un Vidusjūras valstīm. Paldies! Paldies! Helmut? Jā, referents uh, lūdza pateikties uh, visiem N referentiem un diskusijas dalībniekiem par uh, ieguldījumu darbā pie šī atzinuma. Viņš atgriezīsies um, pie jums ar priekšlikumiem, kā skatīt šo svarīgo jautājumu. Uzturēs arī pastāvīgu, pastāvīgus kontaktus ar visiem mani referentiem un ceru uz labu iznākumu. Paldies! Paldies! Uh, Grozījums var iesniegt līdz 15. jūlijam, 18. pēcpusdienā. Un uh, balsosim 1. septembrī. Tagad astotais punkts uh, darba kārtībā. Ļoti svarīgs um, jautājums. Eiropas Savienības vispārējais budžets nākamajam gadam. Jūs varbūt um, atceraties, um, ka Komisija nedaudz iekavēja priekšlikuma prezentēšanu, eh, ņemot vērā mm, šo brīnišķīgu ceturtdienu eh, Lielbritānijā un visu, kas eh, ar to saistās, mm, tad viņi tikai pēc tam varēja prezentēt šo priekšlikumu, neskatoties uz to. Priekšlikums ļoti svarīgs, īpaši tirzniecībai. Un uh, mēs vēlamies atbalstīt tās iedaļas, kas skar tirzniecību. Tirzniecība ir dzinējspēks ilgtspējīga izaugsmē, un mums attiecīgi jāizmanto instrumenti, kas mums te ir. Es pagadām nezinu, vai tiešām priekšlikums, ko komisija sagatavojusi, vislabāk ļauj to panākt. Un, bet, nu, mm, eksperts šeit ir referents, došu viņam vārdu, Reimers Beige. Uh, Paldies priekšsēdētājiem. Labās ziņas, protams, sākumā ir tādas, ka visa šī diskusija par 50. panta iedarbināšanu, par um, vienošanās daļām, mm, par ko jārunā, tas viss uh, ne, nav kļuvis par. Uh, 2017. gada vispārējā budžeta sastāvdaļa. Protams, neviens nevar paredzēt, ko tas nozīmēs um, daudz gadu uh, finanšu perspektīvai. Jautājums ir sarežģīts. Bet pagaidām mēs par to nerunājam. Jūs pilnīgi pareizi atcaucāties uz šo iekavēšanos. Un um, Pagaidām grafiks izskatās tā, ka grozījumus varēs iesniegt līdz 18. Um, jūlijam. Termiņš uh, budžeta grozījumiem atsevišķam kā uh, iedaļam 3. augusts, un man šķiet, ka 31. augustā ir paredzēts balsojums komiteja. Vispārreiz budžeta trialogs starp iestādēm notiks 1. Uh, septembrī. Un praktiski man jau bija eh, jāapkopo priekšlikums, pirms eh, parādījies komisijas priekšlikums, eh, ka man tie ir arī dažas papildīdējas. Teiksim, komisijai, komisija ierosināja Junkara plānu divi Āfrikai. Ko tas nozīmē, ko tas ietekmē budžetam, ko tas nozīmē mūsu aktivitātēm Inta komitejā? mums eh, par to jādomā. Jo viens no jūtīgiem aspektiem ir tāds, ka krīzes eh, pārvaldīšanas eh, dēļ, visu resursu mobilizēšanas dēļ, iekļaujot elastīguma resursus, kas krīzes apstākļos ļoti nepieciešami, lai Mums nepieciešams budžets ar labām atbildēm, teiksim, lai rēģētu uz bēgļu krīzi. Tāpat laikā jābūt uh, piesardzīgiem, lai uh, perioda beigās uh, mums vēl paliktu nauda visiem maksājumiem. Un um, budžeta vienotība pagaidām pastāv tikai uz papīra. Man ja te ir um, bilants lapa, te var paskatīties, kā tur izskatās ar vienotību daudz satelītu projektu, mm, outsourcings, ar, ārēja finansēšana un parlamentam arī šīs outsourcing aktivitātes tiek piemērotas. Un tad arī pilnīgi pareizi izskanēja, gatavojoties trilogam. Kā Ziemeļāfrikas fonds un mandāta eh, fonds. Abiem fondiem tiek eh, atņemta, tiek, nauda tiek izņemta no esošās kaimiņattiecību politikas un dalību valstīm pieprasa fakultatīvu finansējumu līdzīga līmenī. Šobrīd eh, nacionālajās iemaksas mandāta fonda ir 69 miljoni un Ziemeļāfrikas fondam 82 miljoni. Mēs gaidījām uh, 500 un pusotru miljārdu. Tas ir 500 miljonus un pusotru miljārdu. Bet um, uh, visu vēlas, uh, uh, lai lietas kontrolētu vadības komiteja, proti dalību valstis, bet mēs nevēlamies šādi organizēt mūsu budžetu turpmāk, jo tas nozīmē šāda veida iemaksām. Ja summas, ko esam gaidējuši, nenāks. No otras puses, šī attīstība vienkārši neatbilst budžeta vienotības principam. Un tad dažas specifiskas lietas. Komisijas priekšlikums budžetam 2017. gadam kategorijām, kas interesē mūsu komiteju. Tur rakstīts, ka jāizmanto visi pieejamie resursi uh, bēgļu krīzes pārvaldēšanai, tas ir pareizi, tas ir jāatbalsta. No otras puses jāskatās, jāuzstāv uz to, ka mums nevajadzīgas adekvātas apropriācijas, tirsniecības relevantām budžetlīnijām un um, politikas īstenošanai, tad nepieciešami līdzekļi, uh, ko var uh, izbrīvēt bēgļu krīzes pārvaldēšanai. Soli pa solim mēs arī starptautiski izskatāmies labāk šeit. Uh, labāk tiek finansētas bēgļu nometnes, uh, bērnu izglītība, palīdzības sniegšana. Tas izskatās labāk nekā pagājušo gadu, bet nevajadzētu, nevajadzētu novirzīties no šī ceļa. Nevajadzētu atgriezties pie šīm bildēm, ko redzējām pirms pāris mēnešiem. Uh, jāuzstāj uz to, ka tirzniecība, atbalsta tirzniecībai un palīdzība partneriem, īpaši valstīs, uh, kas piedzīvojušas arābu pavasari, mm, tas ir noteikti jāpiemina budžetam. Mm. Un tad arī MBU atbalsts un inter, internalizācijas uh, mēģinājumi arī ir jāturpina. Tad arī tie līdzekļi, kas paredzēti migrācijas uh, un bēgļu krīzes pārvaldēšanai. Tas, protams, no vienas puses ir pareizi, bet no otras puses uh, līdzekļi, ko var izbrīvēt citām programmām uh, daudz gadu periodā, ir ierobežoti. Ja Ņemot vērā šos samazinājumus, mums, teiksim, ir kaimiņattiecību politikas instruments tādā līmenī aptuveni partnerības instrumentam finansējums palielinājies, runājot par uh, maksājumiem un apropriācijām. Bet man jāsaka, dokuments gan nav publiski pieejams, bet uh, ir pētījums, to gatavo šobrīd, uh, par to, kā darbojas partnerības maksāt nespēja. Varbūt komisija varētu stāstīt vairāk, pastāstīt vairāk par to, kādu šo pētījumu publiskos. Man šķiet, ka ārējais darbības dienas to gatavo, jo tas ietekmēs skaitļus, ko redzam šobrīd 2017. gada budžeta projektā. Es zinu, ka kolēģis īpaši interesē pilotprojekti, komisijas, komisija ir novērtējums eh, par pilotprojektiem un, un rīcībām. To sagaida šis nedēļas beigas, tad tas būs budžeta komiteja, komitejas rokās un um, attiecīgo referentu rokās, lai vienotos par eh, sarakstu ar prioritātēm. Un tas, principā, pagadām viss runājot eh, par budžeta situāciju. Gaidīšu jūsu komentārus un grozījumus. Paldies. Es paldies Bēgas kungam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmkārt, Šuster kungam. Jā, paldies. Paldies Bēgas kungs par jūsu izsniegto ievadu. Atbalstu daudz punktus, kurus jūs pieminējāt. Domāju, ka kopumā šis budžets ir pilnīgi nepietiekams, ir ja tiepaši ņemot vērā izaicinājumus kas pa šo laiku Eiropas Savienībā ir radušies. Arī, ja izdomā līdz galam, kāda ietekme būs, piemēram, Brexitam un uh, kādas uh, prasības izvirsīs, uh, piemēram, tirzniecībai. Bet budžets protams, tagad atbilst vidustermiņa finanšu plānojumam, un tādēļ daudzās jomās tas ir tāds kā sakombinēts ar nocevišķām jomām. Un uh, tas ir reforma debats, kas ir nevis šeit tikai tirdzniecības komitejās, bet arī citās komitejās, proti visā parlamentā. Tādēļ es gribētu par šo budžetu, gribētu uzsvērt tikai vienu aspektu, kas, manuprāt, uh, par ko mūsu starpā, manuprāt, ir vienprātība. Es domāju, ka mēs gan izvēl visās tirdzniecības nolikumos, kurus noslēdzam, vairāk vai mazāk ir uh, pārāk mazāk izteikta pāraudzības struktūra. Mums tomēr ir jānodrošina, un mēs to sagaidām no komisijas, ka šīs uh, uzraudzības struktūras tiks pietiekami finansētas. Ja tas ir pietiekami un uh, saulēcīgi, tas ir nevienmēr bijis tā iepriekšējos gados, bet tomēr, ka tomēr ir gatavība to darīt. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, jo mēs tikko šajā sanāksmē, eh, un arī būs balsojums, par noliekumiem, kur ir tādi daudz arī jūtīgi punkti, un uh, no tā ir arī atkarīgs, lai būtu tāds ļoti saprātīgs uzraudzības process, ja nepieciešams gadījumā varētu arī ātri reaģēt šim uzraudzības procesam. Ir jāiekļauj arī pilsoniskās sabiedrības spēki. Es uh, pieņemu, ka mēs varēsim vienoties uh, formulējumos kā tirdzniecības komiteja un uh, Arī pilotprojekti tika pieminēti. Arī raugoties šādiem uzraudzības procesiem, mēs arī esam iedresēti šādos pilotprojektos, arī to mēs nākamajā procesā iekļausim. Tik tā no manas puses. Lies paldies. Kempat kungs, jā, paldies priekšādātā Kembel kungs. Jā, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, kas eh, pirmo reizi vairāk gadu laikā eh, ļoti skaidri izvirza pamatprincipu, ka jābūt rezultātam par naudu. Par eh, tirzniecību tur ir diezgan ierobežam, kā jau mans kolēģis tikko norādīja. Finansējums ir uh, Šeit jāraukās, kādi elementi ir no daudzgad finanšu schēma un cik daudz veltīts ir eh, tirzniecības jautājumam. Galvenā jautājuma, kādēļ šādi uh, pieņemšana un priekšlikuma attiecībā daudzgad uh, eh, finanšu schēmu un vai uh, budžets pietiekami daudz attiecas arī uz TTIP, uz Japānu, uz TISA, Austrāliju, Jaunzēlēnu un tagad arī Lielbritāniju. Jā, šis ir jautājums par resursiem. Uh, Arī Britu puse jau ir norūpējusies par resursiem un mūsu sarunām, bet ja mēs raugāmies visā pasaulē, tad, eh, protams, ir jāraugās, lai būtu līdzekļi arī uzraucībai. Tas ir kopīgs jautājums abām pusēm. Un tie bija man galvenie punkti. Liels paldies, priekšēdētāji. Paldies no ādes. Marīķie ir ēnu referente. Vai vēlties kaut ko vēl pieminēt, no citām grupām Helmuts, un tad es arī gribētu īpaši pateikties uh, referentam, ka viņš ievadā norādīja, cik daudzslēņām ir šī tēma sarežģīta. Un eh, jau pagājuši reiz par Bēgas kungas ziņojumu runājot, eh, pieminējām problēmas par ilgtermiņu nodrošinājumu Eiropas Savienības budžetam. Uh, Mēs ļoti gari par to diskutējam ļoti plaši un norādījām uz to, ka mums vienkārši vajadzētu pateikt skaidri, ka nemainot pamatfinansējumu Eiropas Savienībā, mēs nevarēsim izpildīt daudzus papildu uzdevumus un noteiktā ziņā arī dramatiskos uzdevumus, kas mums ir, tas nozīmē, ka mums ir par pašu līdzekļiem skaidri jāparāda, kādā veidā tad noteiktas jomas Eiropas Savienībā. Arī kopienas izpratnē ar dalībvalstu līdzdalību un tad ar Eiropas Savienību pašu, kā to visu varēs organizēt un ilgtermiņā veidot no jauna. Tad es domāju, ka otrais punkts, ko Bēgas kungs ir pieminēja ziņojumā, ļoti svarīgs. Šeit runa par sasaisti starp tirzniecību un uh, attīstību citos pasaules reģionos. Un ja mēs, piemēram, domājām par migrācijas izcelsmi un to novē, konfliktu novēršanu, ja mēs to visu vēlamies uh, veidot ilgtermiņā, tad tirzniecībai ir īpašs uz, uzdevums tas daudzkārt pārsniedz eh, šo konkrēto budžeta jautājumu, bet tas skaidri parāda, par ko mēs šeit runājam. Gribētu arī norādīt, ka resursu problēmas, kaut vai tikai tirzniecības jomā, arī manā politiskajā grupā raugoties uz uzdevumiem, kas izriet no daudzpusējām, divpusējām un uh, eh, plurilaterālajām sarunām. Tas pavisam cits jautājums, nekā, piemēram, kādiem diviem, trim, četriem gadiem, un par jautajiem noliekumiem. Tas arī ir jautājums, kas, eh, ticami, ir eh, jāpasniedz pilsoņiem. Ja Eiropas Savienība noslēdz eh, tirzniecības noliekumus vai tirzniecības sarunas, un tas vainagojas ar rezultātiem, kādu finansiālo slogu tas uzliek dalību valstīm Domāju, ka mums ir uzdevums un arī atbildība raugoties uz eh, caurskatāmiem tirzniecības politikai, raugoties uz līdzekļiem, par to, kā tiek eh, tērēt līdzekļi Eiropas Savienībā. Un noslēgumā gribētu arī, kas attiecas uz ārējiem un garantijām un uh, finanšu līdzakļiem budžetā gribētu pateikt referentam. Nevar būt tā, ka mēs uh, plānotas budžeta kategorijas pārvietojam uz citām sadaļām un radām tādā veidā jaunus uh, trūkumus, budžeta līdzekļu trūkumus. Mums ir patiešām atbildība. Un uh, gribu budžeta komitejas referentu aicināt būt ļoti stingram savā nostājā un ar komisiju runāt, lai komisija savu budžeta projektu veido tā, ka, lai tas iepratie padomē kļūtu skaidrs, ka arī padomi uzņemas atbildība un pilda savus uzdevumus un izpilda nopietni savu lomu. Paldies. Paldies, David. Paldies ļoti īsi. Tikai gribētu gan kādu vienu punktu. Pirmkārt, es piekrītu referentam par uh, finanšu instrumentu uh, izmantošanu šeit ir eh, nepieciešama demokrātiskā kontrole. Mums ir jāstrādā pie šī elementa arī ziņojumā un līdzīgi, ko uzsver vairāk runātāji. Fakts, ka mēs esam ļoti ambiciozi un uh, eh, tirsniecības dokumentā, kam tie, jā, vai mums ir šie instrumenti un šie resursi, gribēju piekrīt arī šustura. Uh, kungam, ka vajadzētu iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību, arī partneru valstīs, lai tā saprastu, ko mēs darām, un to, ko sver arī citi. Referents pieminēja jau šo punktu, ka uh, Eiropas budžetā ir jāņem vērā arī migrācijas jautājums. Tie būs ilgtermiņa projekti. Politiskā patvēruma meklētāji un tie, kas ir pakļauti vajāšanai. Šeit uh, ir cits jautājums, bet mums ir jārisina arī ekonomisko migrāciju. Tas ir svarīgi arī vairākos aspektos. Un uh, eh, tirniecības budžetā mums vajadzētu aizstāvēt to, ka vajadzētu palielināt tirniecības budžeta sadaļu. Jā, paldies. Vairāk neviens nav pieteicies runāt, gribētu tagad dot vārdu komisijai. Munes skundzē. Muņos skundzē. Paldies. Priekšēdētāji. Gribētu teikt paldies referentam Vēgas kungam un arī visiem, kas izteicās par šo punktu. Jā, jau esam diskutējuši par šo jautājumu. Mēs atbalstām un uh, atbalstām vairākus punktus, kurus esat iekļaujuši atzinumā. Daži no tiem mēs tik ļoti nenosakām. Bet mēs šos uh, punktus uh, nosūtīsim tālāk arī mūsu kolēģiem Digi budžetā. Tur ir jautājumi par uh, daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu, tādi vispārīgi punkti, kurus jūs uh, pieminat arī par trasta fondiem. Attiecībos punktiem, kurus uh, jūs pieminat par tirniecības jautājumiem. Jā, pat tiešām tā, ka mums ir ļoti ambicioza tirniecības darba programma, un arī tā, ka mēs dažreiz uzdāt jautājumu, vai jums tiešām būs pietiekami daudz resursa, lai risinātu šos uzdevumus. Bet mūsu vērtējums. Uh, Par to ir iekļauts uh, budžeta projektā, ka mēs no šī, ko mēs no šī gada sākuma esam sastādījuši. Un tur ir resursi, kas ir piešķirti un ka šis budžets atbilst uh, vajadzībām, lai sniegtu atbalstu ieviešanai, tāpat arī sarunām. Ir ļoti daudzi vienošanās, par ko notiek uh, sarunas un kas virzās uz noslēguma secinājumiem un ieviešanu. Mēs saprotam, ka tirzniecība jautājums paziņojumā ir runa par visiem aspektiem, um, tāpat arī tirdzniecības uh, jautājumi un arī informācijas apmaiņa ar pilsonisko sabiedrību. Visi šie elementi ir iekļauti budžeta projektā, un esam to iesnieguši jau šī gada sākumā, jo priekšlikums tas pilnībā ir ņemts vērā komisijas priekšlikumā, kas tika pabeigts līdz jūnija beigām. Jā, budžets ir pārāk maz, tas tā ir, un ir vairāki projekti, kas eh, attiecas uz uh, nolīgumu novērtēšanu. Līgumu sarunu laikā, noslēgšanā un eh, pirms kādu laiku bija arī, piemēram, nolīgums ar Dienvidu Koreju. Tas mums ļauj arī īstenot daudzas eh, komitejas eh, un nodrošināt caurskatāmību ar pilsonisko sabiedrību un dažāda veida īstenošanas pasākumos, jā. Un šeit ir jāraugās, lai, lai būtu pietiekami līdzekļi, lai varētu pabeigt vēl vairāk projektus. Mēs to esam arī ņēmuši vērā, nosūtot jautājums arī DG budžetam. Bet kā jūs teicāt, ka projekts attiec uz tirnesības politiku, tos nenosēdz tikai operacionālais budžets uh, DigiTrade, bet to nosēc arī daudzās citās uh, iedaļās arī citi, piemēram, Eiropas Savienības uh, kaimiņa attiecību politikas instrumenti un ir uh, vairāk projektu par tirzniecības projektu, ir jāraukās par to, kā veidot kapacitātes, lai varētu ieviest tirzniecības nolikums kopā ar mūsu partneriem, bet jāraukās arī uz pilsoniskās sabiedrības lomu, tīpaši partnerības instrumentu sakarā. Ir jābūt instrumentiem, ar ko ieviest šos projektus. Un uh, mēs esam arī atzinumā redzējuši, ka jūs sniedzat uh, atbalstu mazo vidēju uzņēmumu internacionalizācijai. Mēs arī šo mērķi īstenojam mūsu tirniecības noliekumos, tad vairāk vispārīgā veidā, ne tikai attiecībos tirniecības politika, bet arī vairākās programmās, kas tiek ieviestas arī DG Grau, piemēram, Kosmē, bet arī projektos kā partnerības instrumenti. Kopumā raugoties mēs uh, uzskatām, ka budžetā ir atspogļotas vajadzības, bet arī kapacitātes lai ieviestu visus nepieciešamos projektus vai vismaz prioritāros projektus, eh, mums ir jānodrošina, ka mēs varam ieviest mūsu, īstenot mūsu tirdzniecības politiku vislabāk iespējamā veidā. Paldies! Hopefully. Um. <laughs> Jā, nu cerams. Došu vārdu atpakaļ referenta kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. kolēģi no nu, izteica komentārus, gribētu jautāt komisijai par partnerības instrumentu, kad būs pētījums pieejams un kādas tam būs iespējamas sekas par uh, saturu un par summām, par kādam šeit ir runa un par lielu samazinājumu makrofinansiālajā palīdzībā. Varbūt jūs varētu sniegt vēl dažus papildus eh, paskaidrojumus, ja ne šodien, tad varbūt rakstiskā veidā vēlāk. Vai ir iespējams saņemt no komisijas atbildes? Jā, paldies. Par partnerības instrumentiem. Es eh, aizmirsu atbildēt uz jautājumu. Šis pētījums nav tāds mm, konkrēts atsevišķi pētījums, tas ir viens no vērtējumiem, ko komisija ir eh, jāiekļaus ārējās politikas instrumentā. Partnerības instruments ir uh, jauns instruments, mums ir uh, jāgaida, uz, kad beigsies ieviešanas periods, un tad būs uh, vērtējums par projektiem, kas ir apstiprināti, un sākas, ko mēs esam agrāk redzējuši šādu veidu vērtējumiem, šādu veidu instrumentiem. Tur nav tādās runa par uh, par summu, par skaitu, mēs raugāmies uz finanšu pārvaldību, uz dažādiem aspektiem šiem projektiem, un partnerības instrumentu gadījumā tas ir īpaši jūtīgs jautājums, jo ģenerāldirektors Nodē, kas strādā ar šiem partnerības instrumentiem, viņiem ir milzīgi resursu ierobežojumi būs jāraukās, kāda būs, kāds būs vērtējums, bet arī uz eh, darbību efektivitāti, kā tiek ieviest partnerību instrumenti, par makrofinansiālo palīdzību. Mēs eh, būsim kontaktā ar jums no finanšu kolēģi, eh, vēlāk sniegs jums pārskatu par detaļām. Paldies! Labi termiņš grozījumiem, atzinumam ir 18. jūlijas 6. vakarā. Liels paldies! Balsojums būs 31. augustā. Tā kā esam gatavi sarunām. Es paldies Bēgas kungam. Tagad varam pāriet pie devītā punkta. Kopīgi notiekumi tekstili izstrādājumi importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neatiecas divpusē noliekumi, protokoli no, nu, vai cits vienošanās, vai arī citi īpaši notiekumi par importu savienībā. Tātad šeit ir Baltkrievijas jautājums. Nu, tas nav, šāds jautājums nav sen jau iekļauts uh, Darba kārtībā Baltkrievija ir uh, Krievijas uh, eh, tirdzniecības partnere un uh, šeit bija rezolūcija par austrumu kaimiņu valstīm, ir tīpaši skāra Ukrainas jautājumu. Un pirmo reizi tiek šeit diskutēts komisijas priekšlikums, gribētu lūgt komisiju prezentēt priekšlikumu un otrkārt man ir tas gods pirmo reizi vispār sveikt šeit eh, Baltkrievijas pārstāvi Rumens Sabaļevs, ekonomikas un tirzniecības eh, ārlietu ministrijas pārstāvis no Baltkrievijas, un pēc komisijas uzstāšanās es lūkšu viņu runāt mūsu priekšā par šo priekšlikumu un varbūt arī ar Eiropas Savienības eh, tirniecības eh, nolikumi kopumā, vispārīgā, bet es viens gribētu dot vārdu komisijai, lūdzu. Morning, everybody. Labrīt. Mensažen Milā. Esmu tirzniecības ģenerāla direktorāta, direktora vietniece atbildīga par eh, tirzniecības attiecībām ar Baltkrieviju. Kā jūs jau minējāt, to priekšsēdētāja kungs, mēs uh, Neierodamies ļoti bieži, lai runātu par Baltkrieviju šajā komitejā. Tad, nu, es izmantošu šo so eh, gadījumu, lai sniegtu jums pārskatu par to, kāda ir situācija tirzniecības jomā un plašāk, kāda ir politiskā situācija un mūsu attiecības ar Baltkrieviju. Un tad es uh, detalizētāk runāšu par komisijas priekšlikumu. Sākšu ar skaitļiem. Eh, Baltkrievija ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības tirdzniecības partners. 15. gadā tirzniecības apjoms bija 10 miljārdu eiro apmērā ar Baltkrieviju. Eksports sasniedz 6 miljārdus eiro, 2 miljārdu pārpalikums ar uh, um, Baltkrieviju tirzniecībā Eiropas Savienības Baltkrievijas attiecības kopš 14. gada ir uzlabojušās. Esam novērējuši ļoti daudz pozitīvus um, um, notikumu pavērsienus. Baltkrievija aktīvāk piedalās Eiropas Savienības uh, austrumu partnerībā, un arī Baltkrievija ļoti konstruktīvi ir rīkojusies arī Ukrainas krīzēm. Tad ņemot vērā visos pozitīvos notikumus, tad Eiropas Savienība arī ir identificējusi savu sadarbību un dialogu ar šo valsti. Nu, viens no pagrieziena punktiem bija ārlietu pārdomas lēmums 25. februārī 16. gadā, kur ministri piekrītā atcelt lielāko daļu ierobežojušo pasākumu pret Baltkrieviju un pieņems lēmums arī tika, lai pātrinātu uh, pasākumu īstenošanu, lai varētu pātrināt un stiprināt Eiropas Savienības un Baltkrievijas sadarbību vairākās jomās, tā skaitā arī ekonomikā, tirzniecībā un palīdzības sniegšanā. Nu, galvenais mērķis, protams, šajā jomā ir modernizēt Baltkrievijas ekonomiku. Uzskatām, ka tās nāks par labu pašiem Baltkrieviem. Uh, Un tā arī, protams, Eiropas Savienībā, jo Baltkrievija ir ļoti svarīgs mūsu kaimiņš. Ko mēs konkrēti darām tirsniecības jomā ar Baltkrieviju? Tad ņemot vērā šīs konsultācijas, mēs intensificējam arī mūsu tirzniecības uh, sadarbību, esam lēmuši izveidot tirsniecības dialogu ar Baltkrieviju. Esam jau ievērojami progresējuši. Pirmā sanāksme notiks rudenī. Mūsu mērķis ir tiešām uh, apmainīties viedokļiem par tirsniecības jautājumiem, potenciāli par dažādiem jautājumiem un kā tirsniecības līkumdošana attīstās abās pusēs. Tad vēl viens svarīgs elements, runājot par izniecību ar Baltkrieviju, ir PTO iestāšanās sarunas Baltkrievijai. Nu, mums tas ir ļoti svarīgs elements, kas sniegs ļoti lielu ieguldījumu Baltkrievijas ekonomikas modernizācijā un strādājam arī ar citiem ģenerāldirektorātiem. direktorātiem um, lai stiprinātu kapacitāti, lai Baltkrievija varētu iestāties pasaules tirsniecības organizācijā. Tad runājot par visiem šiem elementiem, tad um, šis ir arī viens no tiem aspektiem, kas tika plāši arī izdiskutēts, lai uh, uzlabot mūsu ekonomiskās tirdzniecības attiecības ar Baltkrieviju. Nu, Baltkrieviju, nu lūk, šis ir arī priekšlikums atcelt kvotas tekstilu izstrādājumiem un apģērba izstrādājumiem, kas tiek importēti no Baltkrievijas. Es paskaidrošu sīkāk, par ko tad ir šī regula, ko mēs vēlamies mainīt, atceļot kvotas. Autonomās tekstilo izstrādājumu apģērbu, apģērbu kvotas atrunā divas regulas 936 2015 komisijas īstenošanas eh, regula, tātad Eiropas Savienības regula un uh, eh, 2106 komisijas regula. 1. jūnijā 2010. gadā tika ievies šīs tekstila izstrādājuma kvotas pēc tam, kad uh, arī mm, vairs nebija spēkā divpusējais uh, mūsu nolīgums ar Baltkrieviju tekstila izstrādājumu jomā. Uh, 21 kategorija šajās kvotās, un uh, skatot, kā tiek izmantot šīs kategorijas, tad jūs redzat, ka, nu, visai ierobežotas tomēr ir 15 kategorijās. Uh, um, vidējais izmantojums ir mazāk par 10%. Tas ir visai nenozīmīgi. Uh, ir viena kategorija, ko izmanto 1,7 um, Baltkrievija, tātad kategorijas, kur ir runa pār šīm dabisko šķiedru ražošanu Baltkrievijā, šo kategoriju tā masveidā izmanto Baltkrievi. 91%, 2014. gadā 99%, 2015. tad varam tiešām runāt par simtprocentīgu kategorijas izmantošanu. Uzskatām, ka kvotu atcelšanas ieteikame neradīs milzīgu zaudējumus ekonomiski Eiropas Savienībai, lai nu kā, tad, kad kvotas tiks atceltas, mēs cieši uzraudzīsim tekstilu tirdzniecības apjomus starp ES un Baltkrieviju. Protams, ja kaut kas ir galīgi greizi, tad mums ir instrumenti. Mm, kā šo situāciju pārvaldīt, bet es domāju, ka nekas uh, kaitniecisks nenotiks. Tiecībā uz Eiropas Savienības ekonomiku. Konkrēti, ko mēs piedāvājam mainīt esošajā regulā? Mēs piedāvājam svītrot trešo pielikumu, kur ir runa par uh, kvotām ar Baltkrieviju. Nu, tās ir galvenās izmaiņas. Šī, šis pielikums tiks atsāts, jo vienkārši kvotu vairs nebūs tekstilu izstrādājumiem. Mēs veiksim arī nelielas uh, izmaiņas, lai uzlabotu to, nu, kas tur pārpaliek šajā regulā. Mēs atjaunināsim arī šo nomenklatūras daļu pirmajā pielikumā. Mēs ieviesīsim oficiālo nosaukumu. Otrajā, trešajā, ceturtajā uh, pielikumā, kas attiecas uz uh, kvotām Ziemeļkorejai, jo uh, citu kvotu ar citām valstīm mums nav. Mums ir tikai mm, kvotas ar Ziemeļkoreju. Un tad arī jo, no 6 līdz 9, proc, eh, no 6 līdz 9 mēnešiem mēs eh, palielināsim šo eh, importu pārējais termiņu. Un pēdējās izmaiņas mēs pilnībā atcelsim arī apstrādes kvotas kas ir vairāk domāts kaimiņu valstīm, kad, piemēram, nosūta tēkreklu uz Baltkrieviju, un tad viņi vienkārši kaut ko uzdrukā šim tēkreklam um, virsū, un tad, jūs, tad tas tiek atsūtīts atpakaļ uz Eiropas Savienību, bet tas vairs nav aktuāli attiecībā uz Ziemeņkoreju, jo tas ir pārāk tālu, un tur netiek drukā tēkrekla. Lūk, tas arī viss, kas man bija šeit sakāms par šo regulu. Nu, esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem, ja tāda būs lūdzu. Paldies. Pateicos komisijai. Un tagad vērts Sobaļā kungam. Uh, thank you very much, uh, dear chair. Thank you for your contribution. Paldies, paldies priekšētāji, paldies par uzaicinājumu piedalīties Starptautiskās tiesniecības komitejas sanāksmē, paldies par doto iespēju uzrunāt uh, svarīgu audienci. Atļaujiet arī mums izteikt dažus vārdus par mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību pēdējo gadu laikā. Uh, Mēs redzam ļoti konkrētu progresu, harmonizējot Eiropas Savienības Baltkrievijas attiecības. Mēs izveidojam politisko ekonomisko sadarbību strādājam pie kopīgiem projektiem, um, veicinām pozitīvu sadarbību, konstruktīvu dialogu. Mēs arī apsveicam februārā, februārī pieņemtos lēmumus par ierobežojušo pasākumu atcelšanu Baltkrievijai. Es domāju, ka tas sniedz jaunas iespējas mūsu sadarbībai. Kopš februāra mēneša mēs labi progresējam mūsu attiecībās. Pozitīvi mēs arī raugāmies uz pirmo pozitīvi tad tika organizēta arī mūsu pirmā sanāksme Briselē. Tas ļauj mums arī sagatavot o, turpmāko sadarbību. Ļoti labi arī, ka esam paplašinājuši sektoriālo Uh, dialogu jomas, uh, lauksaimniecība, enerģētika, uh, muita un tam līdzīgi. Pateicamies arī Eiropas Savienībai par to, ka tiek sagatavots Baltkrievijas Eiropas Savienības investīciju fórums, kas notiek 24. maijā Vīnē. Tur piedalījās arī komisārs. Aha. Es domāju, ka ir nepieciešams turpināt šāda veida pasākumus. Tas arī uzlabos mūsu attiecības. Tuvāko mēnešu laikā uzsāksies tirsniecības dialogs starp Baltkrievijas ārlietu ministriju un tīrdzniecības ģenerāldirektorātu Eiropas komisijā. Tad būtu pastāvīga platforma, lai runātu, kā mēs varētu stimulēt divpusējās tirzniec, divpusēju tirzniecību, kā atcelt šķēršļus, kā izveidot pozitīvo paraugu praksi, uzlabot uzņēmēju darbības uh, apstākļus, kā varam vairāk arī sadarboties investīciju jomā, autonomu kvotu atcelšana, tekstilu izstrādājumu jomā, apģērbu importa jomā ir pirmais praktiskais solis ceļā uz lieku šķēršļu atcelšanu mūsu savstarpējās attiecībās. Uh, Kā jūs zināt, kopš 93. gada mums ir ļoti gara vēsture, jāteic, tirzniecība attiecības ar Baltkrieviju Eiropas Savienību līdz 2010. gadam notika balstoties uz divpusējo nolīgumu, kur bija paredzētas kvotas Baltkrievu eh, tekstilu izstrādājumu importam Eiropas Savienībā. Nu, ierobežojums eh, tika noteikts 34 kategorijām. No esošām vairāk nekā simts kategorijām Baltkrievijas tekstilu izstrādēm jomām. 2008. gadā Baltkriev, Eiropas Savienība atcēla eksporta kvotas Baltkrievijas tekstilu izstrādājumiem 30 uh, trim kategorijām. Sākot ar 10. gada 1. janvāru Eiropas Savienība pieņēma lēmumu uh, atcelt autonomos kvotas Baltkrievu tekstilu izstrādājumu eksportam uz Eiropas Savienību. Gribu norādīt, ka kopš desmitā gada kvotu ieviešanu nolēma Eiropas Savienība vienpusēji, un tam nav nekāda starptautisko līguma pamats. Šīs kvotas aizstāja Riepas Savienības Baltkrievijas divpusējo nolīgumu, ko Baltkrievija nevarēja atjaunināt kopš iestājās uh, Muitas Savienībā ar Krieviju un Kazahstānu. Eiropas Savienība aprū, ierobežo importu apjomu tekstilu izstrādājumu jomā. Uh, Tas attiecas uz precēm, kas tiek ražotas Baltkrievijā, neatkarīgi no gala mērķa valstīm un neatkarīgi no tā, kā šīs preces tiek pārvedātas. Mūsu analīze norāda uz to pēdējo piecu gadu laikā Baltkrievija neizmanto esošos eh, importa kategorijas, importa kvotas. Uh, nevienā no kategorijām. 2015. gadā mēs izmantojām kvotu līmeni no 1 līdz 16 procentiem izņemot šīs līna ražotnes. Un pēdējo sešu mēnešu laikā um, kvotu izmantošana visās kategorijās ir zemāk par 10%. Eiropas Savienības autonomo kvotu zemā izmantošana apģērba nozarē nozīmē to, ka kvotu atcelšanai būs ļoti maza ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku. Ļoti svarīgs faktors ir tāds, ka uzņēmumi, kas strādā tekstilu industrijā, galvenokārt šie uzņēmumi ir privāti. Eiropas Savienība atkārtoti arī aicinājusi sadarboties uzņēmumu pārstāvjiem abās pusēs, kā mēs to, uz to raugāmies. Tekstila kvotas nerada prioritārs nosacījums šāda veida B2B sadarbībai. Uh, Ļoti svarīgi arī minēt to, kā Baltkrievija, Eiropas Savienības kaimiņu valsts, ir viena no divām valstīm, otra ir Ziemeļkoreja, kam Eiropas Savienība piemēro eksporta kvotas. To vēl ir grūtāk saprast, ņemot vērā to, ka mēs neesam lielākie tekstilu izstrādājumu ražotāji pasaulē. Tad, nu jā, kvotu iemesls ir tālāk par ekonomiskiem apsvērumiem. Uzskatām, ka pēdējo gadu uzlabotākās, uzlabotā sadarbība arī būtu jāņem vērā. Starp Eiropas Savienību, Baltkrieviju. Pirmajam atcelt tad kvotu, kvotas tekstilu izstrādājumiem Baltkrievijai. Gribu arī minēt, ka 9. jūnijā 2016. gadā 20. Eiropas Savienības kon tekstila konfederācijas eh, asamblēja arī apstiprināja arī Baltkrievijas eh, galveno uzņēmumu atzīšana tiek atcelts līdzīgi, tiek atzilt atcelt šādu ierobežojumu. Esam gatavi turpināt sadarbību ar Eiropas Savienību, lai mums būtu labi uh, apstākļi ekonomiskai sadarbībai. Eiropas Savienības ir svarīgs eksporta partners. Baltkrievijas tirsniecības politikas mērķis ir uzlabot eksportu un arī sadarboties ciešāk ēst tirgu. Tekstilu kvotu atcelšana varētu būt konkrēts praktisks solis šajā virzienā. Tas nosūtīs labu signālu arī Baltkrievu Eiropas Savienības uzņēmējiem. Esmu pārliecināts par to, ka mums izdosies rast nepieciešamos veids, kā mēs varētu tālāk normalizēt savu sadarbību un arī abas puses labāk uh, varētu aizstāvēt savus intereses. Paldies, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thanks a lot. Uh, Paldies Sobolevi kungam par prezentāciju. Paldies arī mm, par to, ka ieradāties visu uh, šo ceļu no Minskas uh, pie mums šeit komitejā. Jā, jums būs jautājumi, tad noteikti došu jums vēl vārdu. Bet sākumā došu vārdu mūsu referentam Takola kungam. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Esmu referents pie šī dosieja Līdz ar to liela interesi uzklausīju prezentācijas no komisijas puses un Sobolev kunga puses. Šis priekšlikums, iespējams, vairāk par citiem priekšlikumiem, ko skatām intā, pierāda, ka tirzniecība nav izolēta politika vai pašmērķis. Tā ir uh, Eiropas Savienības ārējo, ārējo darbību neatņemumu sastāvdaļu un veicinam tās mērķi mm, virzīt uz priekšu Eiropas Savienības vērtības un standārts visā pasaulē. Mūsu attiecības ar Baltkrieviju uzlabojas nu jau daudz gadu laikā, turpina uzlaboties, tās ir labās ziņas mums visiem. Baltkrievija svarīgs strateģiskais partneris, eh, runājot gan par miera sarunām, gan par miera uzturēšanu, gan par attiecībām ar eh, austrumu um, ehm, reģionam. Baltkrievijā varbūt eh, tāds tiltiņš starp Eiropu un Āziju un um, Vairāziju. Āziju kas arī ļoti palīdz. Varbūt nesen politiskā, politiskajā kontekstā mūsu mēķatiecība uz Latvijas toku šķiet eh, pārāk ambicios, bet nevajadzētu tos atmest pavisam. Šī brīža komisijas priekšlikums ir labs uh, uh, priekšlikums, jo šie brīži kvotas nekad netiek uh, izsmeltas. Līdz ar to priekšlikums jāskata kā daļa no pakotnes, lai uzlabotu ES Baltkrievijas attiecības vispār. Izmanto šo izdevību, lai aicinātu Baltkrieviju pārskatīt un uh, aktīvāk piedalīties uh, PTO iestāšanās sarunās, kas jau 23 gadus turpinās bez liela progresa. Esmu pārliecināts, ka līdzdalība PTO nozīmēs daudz vairāk tirzniecības iespēju Baltkrievijai un uh, dos savu sniegumu Baltkrievijas labklājībai. Paldies un uh, uh, labprāt turpināšu sadarboties ar uh, Inta kolēģiem. Labi! Došu vārdu Āna referentiem. Pirmais ir Vīzos kungs no EPP. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos um, atvainoties Salvadoram Čiko vietā, kurš nevarēja ierasties. Uh, viņš lūdza mani. Viņš lūdza mani iepazīstināt jūs ar. Um, viņa viedokli. Es praktiski nolasīšu viņa sagatavoto tekstu, ko esmu pārtulkojis no itāļu valodas spāņu valodas, starp citu. Viņš pozitīvi skata referenta priekšlikumu. Viņš vēlas pateikties um, mm, par ideju pārskatīt uh, importa režīmu attiecībās dažām valstīm. 2015. gada augustā Baltkrievijā notika politisko ieslodzītu atbrīvošana, un e, tas ir svarīgs solis, ko esmu ilgi pieprasījuši, un tā noteikti jāskatā kā pozitīva attīstība. Nu, līdz ar to jāatzīmē viss tas progress, ko Baltkrievija ir panākusi pēdējo gadu laikā, līdzdalība aktīvā, līdzdalība austrumu partnerībā, līdzdalība programmās, kā teiksim, mums plus, un apmaiņas projekti. Zinātniska, zinātnisko paraugu prakšu apmaiņa. Tas nozīmē, ka Baltkrievē tuvojas Eiropas ģimenei un tās vērtībām, kaut arī, protams, vēl um, tāls ceļš ir jāmēro līdz uh, mērķa sasniegšanai. tekstilu izstrādājumi no Baltkrievijas, kvotu atcelšana šajā jomā nozīmē, ka mēs runājam šeit ne tikai par tirzniecību, bet arī par cilvēktiesībām. Un īpaši svarīgi Eiropas Savienība ir nāves soda atcelšana. Sagaidām lielas izmaiņas, īpaši pēc 2016. gada rudens vēlēšanām. Tas būs tāds pārbaudījums, tas tests uh, valstī, lai papētītu, vai uh, tiks saglabāts panāktais progress, vai tas tiks vēl uzlabots. Kvota atcelšana vispirms ietekmē iekšē tirgus funkcionēšanu, bet no otras puses eh, tam ir ietekme uz procesiem, demokrātiskiem sociālajiem procesiem valstī, pilsoniskas sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Paldies, es eh, un D. Karolīna. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies visiem runātājiem. Ēst tirsniecības attiecības ar Baltkrieviju ir ļoti simbolisks, un tagad, eh, skatoties dziļāk, mēs redzam, ka uzlabojas eh, situācija ar cilvēktiesībām šai valstī, par ko liecina arī šo tekstilu izstrādājumu kvotu atcelšanam. Tas ir eh, tiešām labs panākums, un tad arī vēlēšanas, kas notiks 11. septembrī, arī šeit uh, Mēs redzēsim, vai attīstība ir pareiza. Un um, situācija tad būs izšķiroša. Ko varu teikt par dosie? Es tam piekrītu tehniski, skatoties šīs kvotas. Um, pēc būtības neko daudz nemainīs, jo arī, kad tās pastāvēja, tas nekad netika pilnībā izsmeltas, bet um, tā ir iespēja tomēr. Iespēja, Baltkrievijai tas arī tā jāsaprot, iespēja uzlabot um, tirzniecības attiecības. Mēs uh, ļoti cieši sakosim notikumiem valstī tieši situācija pirms un pēc vēlēšanām. Mani tas ļoti interesē. Un tikpat svarīgi būtu runāt uh, par Baltkrieviju horizontālajā darba grupām lai mēs um, varam izrunāt visus aspektus, kas šeit ir svarīgi. Un nu, tad jautājums komisijai ir aizsardzības pasākumi, ir novērotājs valsts status. Nu, teiksim, jā, tiks atceltas kvotas un pēc tam situācija pasliktinās. Kādas sankcijas varbūt šeit plāno komisija? Un tad um, runāt par šo dosie, Varbūt Baltkrievijai vajadzētu signalizēt, ka mēs saskatām valstī ļoti labu pozitīvu attīstību, mēs ticam valstī, bet uh, tirsniecības pasākumi to, tas ir um, aizsardzības pasākumi, tomēr uzskatām, ka tie ir nepieciešami. Paldies vēlreiz referentam. Paldies, Kambelkungs, lūdzu. Nekā ir. Paldies priekšsēdātāji. Nekā ir uh, ļoti atzinīgi vērtē šos soļus, uh, ko Baltkrievi ir spērusi, politisko ieslodzītu atbrīvošanu attiecību uzlabošanā ar es lieliski, ka Baltkrievija iet uz demokrātiskām normām un principiem, ko atzīst starptautiskā kopiena. Es esmu bijis piesardzīgs, eh, lai nesaistītu tirsniecību ar cilvēktiesībām pārāk cieši. Cilvēktiesības ir svarīgas, bet eh, tas jāskatā atsevišķi diplomātiskiem kanāliem. Tirzniecība veicina labklājību. Labklājība ļau palīdz samazināt uh, cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpēc un, un, un mēs arī cenšamies uzturēt attiecības ar visām valstīm. Pasaulē nu ar tikai nedaudziem izņēmumiem, protams. Es um, gan esmu noropējies par situāciju Baltkrievijā, un ja mēs piekāpsimies vēl tirsniecības lietās, tad e, tas jāpiesaista tādiem kritērijiem, kā mm, pirms vēlēšanu, vēlēšanu kampaņu krāpšanas eh, eliminēšana. Īpaši eh, gaidot 11. septembri. Te varbūt eh, vajadzētu pārnāt arī par Baltkrievijas Krievijas attiecībām. Paldies, Goe! Uh, goja, no goja izteiksies uh, Helmuts, tad droši vien. Jā, paldies uh, referentam. Par ievadvārdiem un pašā sākumā vēlos pieminēt problēmu, kas mums ir svarīga. Mums ir uh, tirsniecības vienošanās. Uh, Mums interesē ilgtspējīga tirzniecība un attīstība. Līdz ar to bilaterālas tirzniecības attiecības mums ir ļoti svarīgas. Tām ir sakars ar kvotām, ar kvotu atcelšanu, par to visu jārunā ar Baltkrieviju, jāsaprot, par ko mēs runājam. Un pēc es nezinu, vai tas tiešām ir labi formulēts, ka vēlamies uh, veicināt to, ka Eiropas vērtības visā pasaulē uh, uzvar. Nu, es domāju, ka tirzniecības attiecībām mēs um, vēlamies panākt to, ka šo valstu demokrātiski ievēlētie politiķi mm, īsten un, un uh, respektē tādu likumdošanu, uh, nu, kas ir taisnīga un demokrātiska, un um, tad um, attiecībās ar partneru valstīm uh, rūpējas par uh, sociālo dimensiju, par uh, sociālo taisnīgumu. Un, un arī par tādu principu ievērošanu, kas uh, um, ir Eiropas principi, un nu, tad praktiski um, mēs uh, vēlamies izmaiņas ar tirzniecības palīdzību. Un, uh, ja tās izmaiņas nenotiek, mēs tā kā izdarām spiedienu, bet um, tam tā nevajadzētu būt, vajadzētu tomēr no partneru attiecības skatu punktu skatīt šo sadarbību. Bet esmu uzmanīgi skatījies, kas notiek šobrīd un uh, vēlos runāt ar referentu uh, pār to, kur var šo to vēl uzlabot. Un uh, ļoti simboliskas, protams, ir vēlēšanas. Es teiktu, ka jāpagaida, jāpaskatās, kas notiks pēc vēlēšanām. Tad jāveido šīs bilaterālās attiecības, arī tirzniecības attiecības. Un vēl viens aspekts Mēs atzīmējam Černobilas eh, gada dienu šogad, tātad um, vajadzētu aizmirst arī par enerģētiku, par drošību šajā sektorā. Un es ļoti priecātos, varbūt Baltkrievijā varētu pastāstīt vairāk par starptautisko vienošanos īstenošanu šajā jomā. Paldies! Zaļie, Bihnerkungs. Paldies! vēlos pateikties referentam par ievadvārdiem. Tieši paturpināšu kolēģi Šolts teikto. Es un mana grupa ierosinām atlikt procedūru. Līdz vēlēšanām 11. septembrī. Un līdz eh, būsim saņēmuši pirmo izvērtējumu. Nu, tas diez vai iekavēs visu šo procedūru, jo ziņojumi šā vai tā par ziņojumu balsos tikai rudenī. Padomas lēmums atcelt sankcijas. Veicinājis uh, situāciju cilvēktiesībām valstī, bet um, nedod mums to, ko vēlamies. 2015. gada oktobrē savu rekomendācijas uh, par eh, prezidenta vēlēšanu norisi un par vēlēšanu standartu ievērošanu. Šīs rekomendācijas tikai eh, ierobežoti tiek ievērotas, eh, tad arī politisko ieslodzīto pilsoņu tiesības un politiskās tiesības tikai daļēji tika atjaunotas, un arī pulcēšanās brīvība netiek pilnībā garantēta. Nenotiek sadarbībā ar ANO referentu par um, cilvēktiesībām Baltkrievijām. Tur netiek iedarbināti pieprasītie mehānismi. Nāves sots netika atcelts. Godīgi sakot, tikai šogad um, mums bija jāskatās uz uh, trim uh, nāves sodu spriedumiem. Es nezinu, vai šie spriedumi tika īstenoti, izpildīti. Uh, es uzskatu, ka noteikti jāpieprasa no Baltkrievijas uh, izbeigt uh, vēlēšanu manipulācijas, un tas būs slakmus uh, tests uh, mums, uh, vai Baltkrievijā tiešām mm, vērtē partnerattiecības ar mums, un vai mums uh, vajadzētu šīs attiecības padziļināt un paplašināt. Paldies! Nākamais runātājs - Dārtmut kungs. Atvainojiet, es, es, es dzirdēju kaut ko līdzīgu Danos, kas ir ļoti cienījams vārds, daudz cienījamāks par mani, bet, nu, neizklausies gluži pēc mana. Man ir dažas lietas sakāmas. Vispirms varbūt esat lasījuši avīzēs, ka Lielbritānijā notika referendums ar zināmu iznākumu. Donalds Tusks arī uz to norādīja. Praktiski, kamēr Lielbritānija neizstājas uh, no Eiropas Savienības, uz to attiecas visi noteikumi un visas regulas, un mums jāmaksā tālāk arī uh, jāveic iemaksas budžetā. Uh, Un tāpēc es arī. Mm, man ir tiesības izteikties, un pat um, uh, varbūt es nevēlētos, lai būtu šāda situācija, bet nu, tā pastāv. Un nu, izteikšos. Runājot par um, kolēģi teikto no goņa, no zaļo puses, ļoti interesanti. Netieši uh, tirsniecība vienmēr uzskatījām par mehānismu, lai virzītos priekš Eiropas Savienības vērtības. Tiks runā, kad runa ir par tirzniecību, tad Eiropas Savienība nemaz nedomā pirmkārt par tirzniecību, pat, pat otrkārt varbūt nedomā. Bet tiek domāts par ko pavisam citu. Referenta uzstāšanās un Šolcu kungu uzstāšanās un Bihnera kungu uzstāšanās un uh, Mm, Bihner kungs gan jau ir devies prom, kas arī gribēja viņu tieši tagad uzrunāt. Un tad visi kolēģi simtprocentīgi precīzi norādīja uz to, ka ar tirzniecības attiecībām mēs uh, cenšamies panākt ārpolitikas mērķus. Tas nav Lielbritānijas interesēs, nav ES interesēs, nav tirzniecības interesēs. Un uh, man ļoti žēl, ka tas tā ir. Bet tas to neizgudroju. Tagad mēs visu dzirdējam, ko teica iepriekšējie kolēģi. Un uh, noslēgumā man doma ir tāda. Bet interesanti bija dzirdēt komisijas pārstāvi, kurš runāja par kvotu atcelšanu tekstilu izstrādājumiem. Es nezinu, cik daudz matemātikas, cik daudz analīzes. Uh, komisijai noticis. Varbūt viņi var pastāstīt vairāk tekstīlu industrija. Spānija, Portugālē, Itālijā un citās valstīs ir ļoti labi attīstīta. Un uh, līdšanai pieredze ir tāda, ka tekstilu izstrādājumu ražotāji ES valstīs nevēlētos atcelt kvotas. Un mani tiešām interesē, vai par to tika veikta analīze un kā izskatās šī analīze. Un tad mani interesē, vai padomē, padoms ministri vispār pieņems šo priekšlikumu, nerunājot jau par parlamentu. Un citi kolēģi varbūt atceras um, ārkārtas uh, palīdzību Pakistānai pēc uh, plūdiem. Es nezinu, vai kolēģi atceras par tādu mehānismu, bet priekšlikums toreiz bija ļoti prātīgs, to izteica Britu valdība. Un uh, piedāvāja uh, elastīgumu tarifiem, kvotam, Pakistānas eksportiem īpaši tekstīlis strādājumiem. Un, uh, un pieredze bija tāda, ka bija vajadzīgi trīs gadi lai to īstenotu vispār. Šo trīs gadu laikā man tā šķiet, ka tie plūdi varētu arī nedaudz atkāpties. Bet um, tagad um, jautājums komisijai ļoti konkrēts. Kāda analīze tika veikta par to, ko domā par jūsu priekšlikumu tekstilu rūpniecības pārstāvjiem padomē un parlamentā? Un ko citu jūs analizējāt un, un kādi bija jūsu secinājumi? Un uh, tas mani atgriež pie punkta, ko esmu izteicis vairāk kārt un esmu izskatrojis manā grāmatā, ko izdalīšu labprāt visiem interesantiem. Uh, tirzniecības vienošanās grūtāk noslēdzama 28 valstīm nekā ar vienu valsti. Un to pierāda Šveices pieredze un citu valstu pieredze. Ir grūtāk, nav vieglāk. Dzirdēsiet no BBC šo absurdu, uh, ka vieglāk būtu uh, liela bloka sastāvdaļa. Tas tā nav. Un um, es ļoti, vēlos ļoti kritizēt Ceciliju Malmstrēmu, tirzniecības komisāri Eiropas Savienībā, bet es uh, saprotu, ka viņas darbs ir neticami sarežģīts. Viņa jāsamierina 28 valstis un ekonomikas, kura ļoti lielas atšķirības, ļoti dažāda struktūra. Uh, Tas bija viss, ko gribēju teikt. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Tagad dod vārdu komisijai. Un tad iespējams vēlreiz Sobolevi kungam, ja viņš vēlas ko teikt. Lūdzu. Paldies. Es uh, sākšu tehniskiem jautājumiem un noslēgšu politiskiem. Un pirmais jautājums bija, kas notiks Ja mēs redzam, ka notiek negatīva ietekme uz ēst tirgu pēc atcelšanas, kvotu atcelšanas. Protams, mēs vienmēr varam atgriezties pie autonomām kvotām, bet eh, Baltkrievija nav, nav, Baltkrievija nav PTO locekle, un eh, mums ir juridiski šāda iespēja. Mums nepieciešams labs, labi funkcionējošs mehānisms, eh, eh, tirsniecības aizsardzības mehānismiem, mums ir monitorings vietā, mums ir eh, nu, labi mehānismi, mums ir klauzulas, mums ir garantijas, un jāskatās, kas notiek, kur ir šī negatīvā ietekme un kā ar to tik galā, un, un um, mēs ar to tiksim galā. Nav jau tā, ka Baltkrievija eksportēs uh, tekstilu izstrādājumus. Mm, bez absolūtiem ierobežojumiem, jo uh, mums ir importa nodevas, mums, mēs pelnām, mēs iekasējam šīs nodevas. Otrs jautājums. Vai mēs esam veikuši analīzi? Esam pētējuši, kādi efekti var būt um, mm, pēc kvotu atcelšanas īpaši Eiropas tirgu. Un atbildē tāda, ka pētījums netika veikts, ja vispirms. Uh, Tā kā šis tirsniecības apjoms tiešām nav liels, mēs uzskatījām, ka tas nav vajadzīgs. Un mums arī ir limitēts budžets. Tad tieši Tikko par to bija runa. Un tad cenšamies eh, te iekļauties un domājam par lieliem riskiem vispirms. Un šeit tādu risku nav bijis. Padomēm notika gara diskusija, īpaši tērauda grupā, viņam ir tāda apvienotā tekstīli un tērauda darba grupa, un tur ir rūpniecības pārstāvji klāt. Un mums notika garas diskusijas ar viņiem, un ja visi šie cilvēki teica, ka problēmas nebūs, netiks uh, sarežots uh, administratīvais sloks šādā veidā, un atkārtina, ka mums vienmēr ir un paliek šie tirsniecības aizsardzības mehānismi, ja kaut kas sajiet mm, grīstē. Un tad. Uh, jautājums, vai ir saiknes starp šo priekšlikumu un gaidāmajām vēlēšanām Baltkrievijā. Formāli saiknes nav, bet, kā pieminēju, mēs skatām plašāku politisku procesu attiecībās ar Baltkrieviju un um, ar Baltkrieviju un. Nu, varbūt tad kolēģiem, kas no citiem direktorātiem būtu vieglāk izteikties, mēs digitrade varbūt nesaskatām tieši saikni, bet mēs saprotam, ka mēs šeit esam plašākā kontekstā. Es neesmu cilvēktiesība eksperta, mm, tālu no tā, bet um, skatot Baltkrievi un kaimiņu valstis, mm, tiešām es nedomāju, ka mums būtu jāaptur tirzniecības attiecības ar um, Baltkrieviju. Um, Un, teiksim, citas valstis, ar kurām tirgojam lielākoties uh, uh, ogļhidrātus, un tur, teiksim, um, efekti varētu būt daudz nozīmīgāki. Tad arī 21. jūnijā biju klāt uh, parlamenta diskusijām Šķiet, ka Austrijas ekonomiskais institūts bija uh, pētījis visu šos tirsniecības aspektus uh, ar EFTA valstīm, un es rekomendētu jums izlasīt šo pētījumu, jo tur ir ļoti interesanta informācija. Paldies, uh, Soboļevi kungs, varbūt. Paldies, priekšētāt. Vispirms dažs vārdus par normām vidas jautājumos. Jūs zināt, ka Baltkrievija bija galvenais upuris Černobijas katastrofai. 30% no mūsu teritorijas uh, bija pakļauta radioaktīvam apstarojumam. Tādēļ mums uh, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un mēs izpildām visas mūsu saistības šajā jomā. Tādēļ es nedomāju, ka tur ir kaut kādas problēmas vai kaut kas, ko vajadzētu īpaši diskutēt par šiem jautājumiem, jo Belgrava izpilda visas nosacījumus šajā jomā par uh, sasaisti starp tirniecības jautājumiem un īpaši konkrēti uh, kopumās tirniecību un cilvēku tiesībām, ir īpaši nāves sodu. Protams, kā Eiropas Savienības uh, un Eiropas parlamenta uh, iespēja ir eh, sasāstīt to. Es nezinu, vai šie tomēr nav tādi dubult standarti. Man būtu ļoti interesanti paraudzīties, kāda būs finālais um, rezultāts starp, vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV. Jūs zināt, ka viņam arī ir nāves sots. Ļoti interesanti būs paskatīties, vai tad eh, arī ASV būs jūsu jaunajā vienošanās uzliks par pienākumu ah, ne, nelietot nāves sodu. Uh, Jā, šādi ierobežojumi, varbūt pat tie nav tādi ierobežojumi, bet savā veidā kvotas. Tām nav tik liela ietekme uz kopienas tirniecību starp uh, Baltkrieviju un Eiropas Savienību. Tas ir faktiski tikai vienai kategorijai uh, šiem vienu izstrādājumiem kvotu atcelšana. Tas būtu ļoti labs signāls. Ne jau tikai Baltkrievijas valdībai vai. vai Eiropas Savienības dalību valstu valdībām, bet tas būtu ļoti skaidrs un labs signāls uh, uzņēmējiem, cilvēkiem, ka, mm, jā, ka tas darbojas, jūs varat tirgoties, jūs varat investēt, jūs varat doties viens pie otru, strādāt kopā, tad, tad mums būs jauns kooperācijas līmenis, tas ir ļoti svarīgi no mana viedokļa raugoties. Lies paldies! Excellent. Jā, paldies! Un tagad uh, mūsu referendam vārds Takulis kungam lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka varbūt es varētu savu noslēgumu runu varētu teikt eh, skaistajā valodā, kas ir somu valoda. Es viens gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri sniedza savu viedokli, komentārus. Domāju, ka strādājot kopā mēs varēsim sastādīt ļoti labu ziņojumu. Es domāju, ka mums jau ir uh, kopīgs rezultāts, ko varētu pastiprināt, proti attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Mēs vēlamies iedrošināt Baltkrieviju turpināt eh, garo ceļu uz demokrātiju. Un eh, cilvēktiesība jautājumi, protams, arī jautājums par nāvis sodu, es eh, piekrītu. Tas, ko tikko teica Sobaļevkungs par šo jautājumu. Gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai nevajadzēja būt dubultiem standartiem. Mums ir vajadzīgi tie paši standarti attiecībā uz visiem partneriem. Mums ir eh, jāstrādā pie šī jautājuma par cilvēktiesībām un par nāvis sodu. Protams, ka tas ir saistīts arī ar mūsu attiecībām ar ASV, Japānu un citām valstīm, kurās arī ir nāvis sods. Mums patiešām ir eh, jārunā ar šiem valstīm jo viņam tieši tāpat arī ir nāves sots, un mūsu attiecības. Un Baltkrievija var parādīt, kā ir jārīkojas arī ASV, Japānai, kā arī viņi var atcelt nāves sodu. Domāju, ka tas ir svarīgi, ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, lai tā nerīkotos pamatoties uz dubultiem standartiem. Uh, un uh, uz vajadzētu viens tos pašus standārdus. Uh, un mums uh, vajadzētu saglabāt savas vērtības, demokrātija, vārdu izteiksmes brīvība, tiesiskums. Ziņojums ir, uh, jā, pie tā turpināsim darbus septembrī, pie tā atgriezīsimies, uh, vasarā atgriezīsimies septembrī. Un uh, strādāsim arī vēl pēc vēlēšanām, kas notiks Baltkrievijā domāju, ka būs iespējams turpināt mūsu sadarbību ļoti labā garā. Sadarbības garā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgs partners Eiropas Savienībai. Un šī vienošanās ir uh, ļoti būtisks jautājums. Un es ceru, ka būs iespējams uh, to novest līdz pozitīvam rezultātam. Esmu ļoti priecājos, ka uzklausīju šeit komitejas deputātu viedokļus un komisijas viedokļus, mēs būsim spējīgi strādāt kopā un parādi un raudzēsimies, kā piešķirt formu tam. Un uh, lai tas viss būtu spēcīgāks uh, un uh, lai mēs varētu aizstāvēt arī Eiropas Savienības vērtības. Paldies! Mēs turpināsim diskusijas par šo jautājumu. 30. augustā, 31. augustā un tad būs balsošana 26. septembrī. Sirsnieks, paldies! Ir īpaši Subaļievu kungam vēlreiz paldies, ka atnācāt pie mums. Un tagad mums būs neliels pārtraukums uz sešām minūtēm, septiņām minūtēm, un pēc tam mēs uzsāksim koordinātoru sanāksmi. Lies paldies!